Colleghi, collega Lunacek. eh, vi ricordo i cambiamenti. Darbie kolēģi un kolēģis. Grozījums darba kārtībā arī 13. jūlijā viedokļa apmaiņa ar Turcijas ārlietu ministri Ahmedu Tavut Oglu, kas bija paredzēta. Priekšsēdās, jā, mikrofons arī tagad darbojas, tad es sākšu vēlreiz. Tātad, dargie kolēģi un kolēģis, es vēlos atgādināt, ka ir izmaiņas darba kārtībā. 13. jūlijā. Turcijas ārlietu ministrs Ahmets Tavot Oglu netiks uzklausīts, bet uh, līdz uh, 17.30 uh, tiksimies ar Mahmutu Hibrili, kas ir Lībijas. Uh, izpildvaras pagaidu vadītājs un arī ar Bernardino Leon. Šī tikšanās ar viņu ir atlikta pēc vasaras pārtraukuma tā notiek, jo viņš netika iecelts amatā, kā tas tika paredzēts pirmdien. Cita priekšsēdētāja paziņojuma pagaidām nav. Un līdz ar to uzreiz pievērsīsimies trešajam punktam kas ir jauna priekšstādātāja vietnieka e, iecelšana Dominiks Bodī ir atkāpies, un tautas partija viņa vietā kā trešo priekšstādātāju vietnotu ir nosaukusi Tokiju Saifī. Arī šeit zālē tā ir vienīgā kandidatūra, ko esam saņēmuši uz trešā priekšsētāja vietnieka vietu, un ja neviens nav pret, tad uh, mēs varam aplaudējot apstiprināt uh, ievēlēšanu. Paldies! Jā, paldies! Šeit ir viedokļu vienprātība. Līdz ar to aicināšu kolēģi šeit uh, ieņemt vietu prezidijā. Lūdzu! Congratulations. Je me félicite. Merci. Bene, proseguiamo con un'audizione pubblica sul tema. Nākošais eh, darbkārtības punkts ir publiska uzklausīšana Eiropas eh, Savienības eh, ārlietu politika saistībā ar BRICS valstīm tās eh, mērķi un ekonomiskā dimensija. Es lūdzu runātājus ierasties um, un ieņemt eh, vietu prezidijā. Lībijas krīze un arī tikšanās, kas notika Ķīnā, nozīmē, ka šīs valsts ir ne tikai nozīmīgas uh, ekonomiskā ziņā, bet arī ir nozīmīgas kā politiskie aktieri. Uh, Un runājot par ES eh, e ārlietu politiku saistībā ar šīm valstīm, kas eh, ļoti ātri attīstās, ir liederīga un plānota. Gribu atgādināt, ka šodienas eh, uzklausīšanu organizēja Un šīs uh, tikšanās organizētājs ir Zārjuš Voļska kungs, viņš tiemžēl ir saslims un tādēļ nevar piedalīties šodienas uzklausīšanā, bet viņš ir veids lielu organizatorisku darbu un tādēļ uzklausīšana notiks. Zārjuš Voļska kungs lūdza sekretariātu ļoti precīzi uh, reģistrēt visnotiekošo. Un tā mēs arī rīkosimies. Mums ir pieci augsta ranga viesi šeit uh, zālē profesors Alfredo Valadāns, pa labi no manis. Viņš um, mm, Merkusur uh, valstu jautājums izskat un um, lekcijas par šiem jautājumiem Parīzes universitātē, tad Andrew Smalls Viņš strādā uh, Vācijas Maršala fondā Maš Vašingtonā. Nākošais Enrika Mūra Benavente šeit, man blakus. Politiskās plānošanas uh, nodaļas vadītājs Spānijas ārlietu ministrijā un Kirils Nankungs arī šeit. Uh, kas ir Āzijas departamenta vadītājs Vācijas ārlietu ministrijā, un noslēgumā Vierols Ističoajā Buduras kungs. Atvainojiet, ja neesmu īsti pareizi nosaucis jūsu uzvārdus. Viņš ir Āzijas um, pārvaldes direktors EADD. Visi pieci runātāji uzstāsies, un secība būs sekojoša. Sākumā mēs uzklausīsim divas pirmās uzrunas, un tad pēc šīm abām uzrunām jums būs iespēja uzdot jautājumus vai izteikt piezīmes, un tad pēc tam vēl trīs, piezi, eh, vēl trīs um, uzrunas uzklausīsim, un tad atkal varēsiet uzdot jautājumus. Darba kārtība ļoti piesātināta šodien. Pēc tam ir plānota arī ar Irākas eh, pārstāju viedokļu apmaiņu Tā notiks 17.30. Tādēļ aicinu viesus uzstāties 10 minūtes, jo šī uzklausīšana jānoslēdz 17.00 vēlākais. Tādēļ dod uzreiz vārdu pirmajam runātājam, pros, profesoram Valāda. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies par uh, ielūgumu. Es pāriešu uz angļu valodu. O, tā kā es esmu brazīlis, tad es esmu Briks B burts. Pirmkārt, man ir jāsaka tas, ka par laimi Brik nav politiska kategorija, bet drīzāk gan investīciju stratēģija, ko radīja Goldens Saks pirms desmit gadiem. Uh, un ko ļoti veicina Brazīlija, un mēs gribam eh, pievienot šeit arī Dienvidu Āfriku, lai arī Āfrikas valsti kādu ieaicinātu šajā pulkā. Bet pagaidām tā ir tikai tāda runāšana, kas nespēja radīt nekādu kopīgu stratēģiju vai kopīgu uh, aizstāvēšanās pozīcija. Tas, protams, nenozīmē, ka katra valsts atsevišķi nav kļuvusi daudz spēcīgāka. Un šajā ziņā es eh, gribētu atteikties no Krievijas uh, BRICS um, sarakstā, jo mm, BRICS nav, jo Krievija nav nekāda jaunatīstības valsts, gan, bet gan attīstošas lielvaru, tāpēc mums vajadzētu runāt par BRICS varbūt. Um, Brazīlija um, ir uh, ar diezgan spēcīgu militāru vāru un arī ekonomisku attīstību. Tu paši var teikt arī par citām valstīm un to ietekmi starptautiskos fórumos. Un tas beidzot ietekmē ļoti svarīgs strateģisks jautājums - jūras drošību, globālo sasilšanu, mieru uzturēšanos, humanitāro uh, iejaukšanos vai apvienoto nāciju un citu starptautisku organizāciju darbību. Brazīlijas un Turcijas iniciatīva par Irānas ātoma programmu neizdevās, taču uh, Tas parāda, ka šīs valstis vēlas tik galā ar šādiem sarežģītiem jautājumiem. Mums ir jāpanāk multilaterāls konsensus, un tas ir nepieciešams, lai atrasinātu lielas pasaules problēmas, un šīs valstis ir jāņem vērā. Tāda jau arī ir doma, lai radītu G20. Un um, tomēr mēs nevaram radīt tādu homogēnu struktūru. Pat ja mēs runājam par vieniem un tiem pašiem jautājumiem, tad varbūt pilnīgi pretēji viedokļi dažādos jomās, ja jūs um, skatāties uz dažādiem jautājumiem, tad reizēm Ķīna un Krievija ir pilnīgā pretrunā ar to, ko domā um, Brazīlija un Indija. Un um, mēs te runājam vienkārši par tādu pragmatisku racionālismu. Šīs valstis vēlas tikt sadzirdētas, lai aizstāvētu savas nacionālās intereses, taču pašlaik tās vēl nav gatavas uzņemties atbildību. Uh, par sistēmas aktualizēšanu un funkcionēšanu. Tas nozīmē, ka pagaidām šīs valstis daudz vairāk izmanto savas veto tiesības dažādos jautājumos nekā konstruktīvs sadarbojas. Bet jāsaka, ka šīs big valstis tad ir lielākie ekonomiskie ieguvēji. Tas nozīmē, ka viņas ir ieinteresētas uzturēt pašreizējo ekonomisko statusu un tādā veidā tās tuvinās um, ASV drīzāk, kas ir šīs kārtības garants. Un turinās ASV vairāk nekā Eiropas Savienībai, un tas nozīmē arī, ka tās ir ļoti atkarīgas no globālās ekonomikas labas darbības, uh, jo tas ir pamats viņu pieaugošajai politiskai varai. Es jums došu tikai vienu piemēru. ASV pārstāv vienu trešdaļu uh, patēriņa pasaulē Eiropas Savienība, otru trešdaļu un Ķīna 3%. Ja Ķīna neeksportē uz ASV vai Eiropu, tad tās ekonomiskā izaugsme apstāsies. Taču problēma ir tāda, ka visa izaugsme nāk no šīm jaunatīstības valstīm. Arī ASV ir ļoti atkarīga no tām. Mēs esam pasaulē, kurā esam atkarīgi cits no cita, un tas nozīmē, ka atpakaļceļa vairs nav. Vai nu biks ir jāņem nopietni, vai arī tas radīs draudz mūsu interesēm. Nu, viena no lietām. Uh, piemēram, ar ko ir jāskarās, tas ir runājot ar Ķīnu par CO2 izmešiem, un viņi piedrādēja, ka ja viņiem uh, liks samazināt CO2 izmešu daudzum, tad viņi vairs nepirks Airbus. Tā tad big var būt risinājums daudzām mūsu problēmām, bet tās pašas var kļūt par problēmu. Uh, Ja rodas problēmas ar ekonomisko izaugsmi, kā tas iespējams notiks Ķīnā un Indijā tuvākajos gados, tad tam būs smagas militāras sekas reģionos, būs lielas spriedzes starp Ķīnas nacionālistiem un to kaimiņiem. Un arī Indijā jau klīst runas par iespējamu karu ar Ķīnu. Uh, un e, iespējams Japāna un Indija metīsies kopā, lai stāvētu pretī Ķīnai, un tas būtu traģiski ne tikai minētajam reģionam, bet visai pasaulē kopumā. Mm. E, Dienvidamerikā nav šādu militāru draudu. Uh, bet tur pastāv problēmas ar narkotiku kontrabandu. Jo Brazīlijai ir noteicošā loma dažādos jautājumos turpmākajos gados. Bigs ir nākotnes valstis. Neviena no šīm valstīm nevēlas piekrist citai pasaules vīzijai un kļūt par pasaules hegemonu. Viss, ko viņi vēlas, ir ņemt dalību lielo lēmumu pieņemšanā un pielāgot spēles noteikumus savām interesēm. Un noslēgumā es gribētu teikt, ka šīs valstis ļoti labi zina, ka ja jūs nesēžat pie galda, tad tas ir tāpēc, ka jūs esat ēdienkartē. Tāpēc tradicionālajām varām ir jāpieņem tas, un mums viņām ir jāatgādina, kad jūs sēžat pie galda, tad arī ir jāgatavo ēdiens un pēc tam jāmazgā trauki. Paldies! Grazie! Ascoltiamo Andrew Small. Paldies! Tagad nākošais runātājs būs Andrijs Smals. Think... Paldies, priekšsādātāji. Es domāju, ka šī uzklausīšana ir lieliski iespēja censties padomāt tādā integrētā veidā par to, kāda ietekme uz ārlietu politiku ir šo lielvaru vārs pieaugumam. Un kā jau iepriekšējais runātais teica, nedomājam jau par tādu vienotu politiku attiecībā pret BRICS, bet uh, ir jāskatās, kā šīs valsts var ietekmēt ārlietu politiku Eiropā, lai nebūtu tādas atsaistītas politikas pret atsevišķām valstīm. Es gribētu izteikt dažus principālus argumentus. Pirmkārt, Eiropas Savienībai joprojām ir centrāla loma spēlējama globālajo spēku samērā, un nevajadzētu zaudēt šo varu, bet šīs iespējas loks uh, pamazām aizveras. Un um, pēdējos gados uh, mēs redzam, ka Eiropa var tikt pastumta malā. Otrkārt, būs kopīgi draudi, pret kuriem būs kopīgi jācīnās uh, saistībā ar šīm jaunatīstības valstīm. Tā tad tas, ko jau minēja iepriekšējais runātais, bet Ķīna tās politiskās sistēmas dēļ un ekonomiskās vāras dēļ ir īpaši izaicinājums, un tas būs jāņem vērā visās attiecībās arī ar citām, citiem spēkiem. Treškārt, mums būs jāpadomā par šīm te sving valstu stratēģijām. Jāveido ciešākas partnerattiecības ar reģionāli ietekmīgām valstīm. Uh, kas joprojām vēl nav izvēlējušās savu strateģisko virzību, savu orientāciju. Uh, tātad uh, vai nu uh, tās būtu multilaterāla sistēma vai tā būs citādāka starptautiskā kārtība, kas varbūt nenāks par labu Eiropas interesēm. Par pirmo punktu. Daudzējādā veidā Eiropa ir pirmajās rindās. Um, arī ASV pozīcija E, protams, ir e, droša, un tagad Eiropas Savienībā ir jācenšas palielināt savu ietekmi. Militārās e, konkurence un strateģiskā līdzvar panākšana Eiropai ir izaicinājums. Valsts, val, pasaulē, kur pieauga šo jaunatīstības valstu ietekme. Um, starptautiskās institūcijas ir ļoti svarīgas un uh, joprojām tie ir eiropieši, kas uh, lielu uh, daļu uh, nodrošina šo te uh, lietu ar palīdzību, ar uh, atbalstu starptautiskām organizācijām un citām lietām, un uh, joprojām šīs jaunatīstības valsts pietiekami nepiedalās arī tirgus ziņā un tehnoloģiju ziņā un uh, militāro spēju ziņā Eiropas Savienība joprojām saglabā zinām varu, kas uh, bieži tiek par zem novērtēt. Piemērs, piemēram, šīs kaujas lidmašīnas, kur ir svarīgas tehnoloģijas, līdz ar ieroča embargo Ķīna tos nesaņems. Un tam var būt strateģiskas sekas. Eiropa spēlēs būtisku lomu arī lemjot globālo institūciju likteni, kurš tad varēs sēdēt pie galda. Bet e, tātad tehnoloģiskā, ekonomiskā ziņā un starptautiskā institūcija ziņā Eiropa ir vadošie. Un pēdējā laikā izskatās, ka mēs turamies pie uh, varas, varas pēc, nevis tāpēc, lai to izmantotu. Tā vietā, lai virzītu globālo eh, pārēju, mēs izskatās, skatāmies vairāk uz sevi. Uh, Un G20 bija viss redzamākais piemērs. Mēs redzam, ka samazinās mūsu ietekme un vājinās mūsu svarīgākās attiecības. Mēs to varam mainīt, bet eh, šīs iespējas kļūst aizvien mazākas, un mēs riskējam tikt nostumti malā, ja mēs nerīkosimies. Otrkārt, BRICS valstis, kā jau iepriekšējais runātājs teica, ir ļoti atšķirīgas savstarpēji, un ja mēs runājam par citām jaunatīstības valstīm ar globālu un reģionālu ietekmi, tad valstis, eh, te ir tādas valstis, ko vēl varētu pievieno Dienvidkoreja, Meksika, Japāna, Indonīzija, um, arī uh, un Turciju, un līdz ar to šīs uh, valstu kopums ir vēl daudzveidīgāks. Krievija ir, protams, gadījums pats par sevi, un par, tā par to arī ir jārunā. Citām valstīm savukārt ir savas kopīgās uh, iezīmes. Ķīna, Indija un Brazīlija kas ir ekonomikas jaunatiesības valstis, tās eh, varbūt ilgu laiku vēl paliks attīstības valstis, kaut gan tās eh, ļoti strauji attīstās. Tas nozīmē, ka tās eh, visu laiku centīsies izvairīties no slodzes uzņemšanās globālā mērogā, jo viņiem ir iekšē izaicinājumi, kas tik ātri netiks atrisināti. Un šeit uh, Mēs redzam arī politiskās iezīmes, piemēram, par intervences suverenitātes sankciju jautājumiem. Viņi neiesaistās nevienā no šīm aliansēm. Līdz šim esam redzējuši, ka jaunastības valstis vienkārši um, neuzņemas savus, uh, savus pienākumus, tās cenšas uh, iztikt bez pienākumu uzņemšanās. Eh, to mēs redzam ar Ir Irānu un citām valstīm. Vienos, viens no svarīgākajiem jautājumiem ir, vai mēs varēsim panākt vienošanos. Eh. Mēs, protams, apzināmies, kādas ir viņa ekonomiskās intereses. Vissvarīgākais. Uh, Eh, gadījums ir, protams, Ķīna. Mēs redzam, ka aizvien vairāk rodas izpratne un dalītas intereses ar eh, Ķīnu, bet eh, vienots vērtības mums diez vai kaut kad būs, runājot par valsts iekārtu, cilvēktiesībām un citām jomām tā kā tā ir politiski un ekonomiski ļoti būtiska valsts, tad tā ir svarīga. Eh, tas nenozīmē, ka Ķīna izvēlēsies tās eh, lietas, kas mums patīk, bet um, varbūt, ka viņus var tomēr kaut kā virzīt, līdzīgi kā mēs redzējām Rinānu un Lībiju. Un visbeidzot gribētu runāt, kā mēs varētu panākt šo vienošanos par šīm uh, valstīm bez skaidras orientācijas. Uh, Indija, Brazīlija. Um, and we will cleverly ensure that you swing into our camp. But the reality is. Bet realitāte ir tāda, ka ir būtisks stratēģisks izvēles, kas uh, šīm valstīm vēl ir jāizdara. Un vienalga, vai tās ies kādā konkrētā virzienā, vai tās atbalstīs tādu uh, multilaterālu liberālu kārtību vai kaut ko citu, tas būtiski ietekmēs uh, multilaterālo starptautisko sistēmu. Tagad uh, par uh, šiem svīras punktiem mums ir jāizlēma, kā mēs ietekmēsim šīs izvēles. Mēs varam spērt būtiskus soļus, lai pavirzītu valstis vienā vai otrā virzienā varam paplašināt tirzniecību, tehnoloģiski, politiski un militāri sadarboties, varam intensificēt politiskās konsultācijas un ņemt vērā viņu strateģiskās intereses. Uh, varam ciešāk iesaistīties sadarbībā ar nākamās paudzes līderiem. Varbūt īstermiņā tas nedos rezultātus zināmos gadījumos, bet uh, varētu būt uh, gadījumi, ka pēc tomēr desmit gadiem mēs redzēsim kaut kādus rezultātus. Mēs redzam, ka ir dažādas prioritātes, kas šīm valstīm uh, um, ir svarīgāks nekā citas. Krievija un Ķīna nav šajā kategorijā, bet uh, uh, vislabāk būtu investēt Indijā, Brazīlijā un Indonēzijā, runājot par šo orientāciju. Tās varētu pārliecināt, uh, pievērsties kaut kādām, uh, kaut kādai virzībai. Uh, Ja mēs efektīvi strādāsim, tad mēs varēsim stiprināt savas attiecības ar uh, ASV un Ķīnu. Abām valstīm viens no principālajiem jautājumiem tagad ir, vai Eiropas Savienība vispār ir šajā strateģiskajā spēlē. Ķīna respektē tādu nopietnu attieksmi un ASV, Eiropas Savienība ir ļoti atšķirīgs dalībnieks un uh, tāda laba uh, nenoteikto valstu stratēģija būtu uh, cenšanās pārliecināt valstis par pievēršanos mūsu vērtībām, kamēr vēl šī iespēja pastāv. Bene, apriamo il primo giro di domande. Tagad uh, pirmais jautājuma rauns Peterlis kungs. Gospod predsednik. Var... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Man jāsaka, ka šodien laikā esmu norūpējies par uh, Eiropas uh, Savienojumu un nevis par uh, Brazīliju, Krieviju, Indiju, Ķīnu. Es ļoti uzmanīgi uzklausīju to daļu, kad jūs runājat par uh, mūsu stratēģiju attiecībā uz uh, šīm valstīm. Un gribu uzdot jautājumu, vai jūsu analīze rāda, ka ir kādas izmaiņas. Izmaiņas varā, izmaiņas varas koncepcijā. Vai šīs valstis grib vienkārši viņu daļu, tā teikt, vai tās jau savādāk vērtē viņu nozīmu un kādā kontekstā jūs redzat iespējamo sadarbību ar šīm valstīm? Ir sekunde, kolēģa Šriflīna. Šepflin kungs nākošais. Thank you, Chair, and thank you. Paldies priekšsādātāji un liels paldies par šīm ļoti interesantajām prezentācijām. Es domāju, ka abi mūsu viesi, kas tikko uzstājās, varētu atbildēt uz šo jautājumu. Man šķiet, ka šis pieņēmums, uz kuru balstoties abi runātāji izteicās savās prezentācijās, ir tāds, ka eksistējošās lielvaras nesaskarsies ar lielām problēmām tuvākajos gados. Šeit es domāju par, piemēram, par parādu līmeni Ķīnā. Viņi varētu saskarties ar milzīgām ekonomiskām problēmām. Un šeit es redzu tādu zināmu lineāru domāšanu, proti, ka status quo varētu turpināties, un es gribētu dzirdēt jūsu viedokli par šo jautājumu. Otrakārt, ja mēs pieņemam Eh, to, ko jūs teicāt, ka, ka tas tā ir, ka š, tad šīs eh, pieaugošās reģionālās varas radīs nedrošību, jeb risku, runājot par ģeopolitisko līdzsvaru, eh, ka tad varētu būt lielāki kara draudi. Vai jūs arī piekrītat šim apgalvojumam, vai jūs redzat šeit lielākas briesmas? Uh, ka varētu būt kaut kādi nejauši konflikti. Jūs nerunājāt par Krieviju pārāk daudz, bet ja jūs paraugāties uz pasauli no Eiropas perspektīvas, varbūt drīzāk vairāk no Centrāla Eiropas perspektīvas, tad Krievija joprojām sagādā milzīgas galvas sāpes, jo tāpat kā cits lielvars, tā cenšas savus noteikumus uzspiest saviem kaimiņiem, un ja jūs kā valsts esat uh, Krievijai kaimiņos, tad jūs ar to saskaraties. Turi par li risposti. Eh, Tagad uh, došu vārdu profesoriem, kas atbildēs. Nē, vēl viens jautājums, Etkings kungs. <clears throat> Priekšsēdētāja kungs par to, ko teica Šoflina kungs. Viens jautājums, kas vēl nav uzdots, ir tāds, ka ja mēs salīdzinām ar ASV, kurām it kā esot tāda imperialistiska attieksme pret pārējo pasauli, proti, ka viņi ir gatavi iesaistīties konfliktu risināšanā un sniegt resursus. Vai kāds no runātājiem domā, ka Ķīna vai Indija, kā divi piemēri, vai varbūt citas valstis varētu arī ieiet šajās pašās sliedēs, vai tās jau tomēr to ir izdarījušas? Bene, le risposte ai due oratori. Jā, labi. Un tagad uzklausīsim atbildes. Atbildēs abi uh, profesori, kas uzstājās. To, to es centīšos atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Vispirms es pieskaršos jautājumam par problēmām Ķīnā. Es pilnīgi jums piekrītu. Es nedomāju, ka Ķīnas ekonomika ir ilgtspējīga un tās izaugsmas tādēļ, ka tā ir. Uh, atkarīga no tā, ka ekonomika pārējā pasaulē ir pie labas veselības, un es īsti neesmu pārliecināts par to, ka tas tā ir, vai ka mēs izdarām Ķīnai pakalpojumu, jo mēs esam atkarīgi cits no cita. Vienīgā iespēja radīt ilgspējīgu ekonomiku Ķīnā ir radīt lielu vietējo tirgu, bet tas nozīmē divas lietas, proti lielu uh, sociālās, sociālā garantiju tīklu un tas prasīs ļoti liels finanšu līdzekļus, bet otrkārt tas nozīmē kredītu liberalizāciju, ja nav pieejama kredīti, tad nav arī patēriņa. Ja jūs liberalizējat kredītus Ķīnā, tad Eh, tās būs eh, komunistu partijas beigas, jo tā balstās uz kredītu. Un es neesmu pārliecināts, ka vidējā termiņā viņi to izdarīs. Bet mēs nevaram par to priecāties tādēļ, kā ja Ķīna sāks grimt, tad viņa raus mūs visus līdzi. Tāpēc jautājums ir par to, kā mēs varam izlīdzināt šo līdzsvaru trūkumu, un tā jau nav tikai Ķīnas problēma, tā ir arī mūsu problēma. Un jautājums ir par to, kā pateikt ķīniešiem, mēs gribam, lai jūs esat mūsu pulkā, un kā risināt to kopīgi, un tas rada jaunu uh, li, eh, jautājumu, kā ja ir uh, problēmas Ķīnā, tad radīsies uh, bēgšana no turienes. Tas pats ir ar Brazīliju. Brazīlija ir reģionā, kur nav sistēmiskas drošības problēmas, bet tāds varētu rasties. Krievija ir problēma. Jā, Krievija ir problēma, bet šī sanāksme. Uh, ir par to, kā salikt Ķīnu, Krieviju, Brazīliju un Indiju pie viena galda. Nu, Krieviju es te nepieminēju tādēļ, ka man liekas, Krievija spēlē citā līmenī, un ja mēs gribam par to runāt, tad mums vajag atsevišķu um, noklausīšanos tikai par uh, Krieviju, un Peterlis kungs mums uzdeva jautājumu par to, cik lielā mērā notiek sādarbība starp šīm valstīm un cik lielā mērā tās konkurē viena ar otru. Nu, tas ir atkarīgs no tā, par kādu jomu mēs runājam. Brazīlija ir ļoti noraizējusies par to, eh, ka ķīniešu produkti, ķīniešu preces ienāk tajos tirgos, kur Brazīlija līdz šim ir bijusi lielā mērā. Uh, Nu, Indija nav nekāds konkurents Ķīnai, tāpēc ir, viss ir atkarīgs no tā, par ko jūs runājat un par kādu valsti, jo no vienas puses var sadarboties, bet no otras puses var būt arī konkurence. Un es domāju, ka ir ļoti svarīgi zināt, kurš ir konkurents kuram. Kad Apple vai Nike pārdod Eiropā preces, kas ir saliktas Ķīnā, tad jautājums ir par to, kas ir konkurence - Ķīna vai Apple un Nike. Tāpēc mums vajadzētu ceļāk paskatīties, kā rūpnieciskās izmaiņas um, darbojās, kas um, dod naudu, kas šo naudu iegūst beigās. Visi runā par iPod, uh, tos saliek Ķīnā, ķīnieši dabū 10% un Apple dabū 60%. Nu, kurš tad ir ieguvējis e, šajā gadījumā? Un ļoti daudz eksports, ļoti lielā mērā eksports no Ķīnas balstās uz Eiropas kompānijām, kas savas preces saliek Ķīnā. Tāpēc mums vajadzētu iedomāties jaunu preču ražošanas geogrāfiju, jo te e, vairs nav runa par to, ka viena valsts konkurē ar citu valsti. Tāds koncepts jau ir mīris. Ir ļoti daudz valstis, uh, Eh, kurās notiek daudz dažādas lietas. Un es domāju, ka pirmā lieta, kas mums ir jāizdara, ir jāveic pamatīgs pētījums par to, kā darbojas ekonomika. Un um, ehm, ir cilvēks, kas ļoti pamatīgi strādā pie šī jautājuma, ir Paskāla Lamīkungs PTO. Uh, Un viņš tieši cenšas noskaidrot, kurš ir ieguvējis, kurš ir zaudētājs šajā um, ekonomisko izmaiņu pasaulē. Nu, paldies, saka nākamais runātājs. Es pieskaršos tikai pāris um, komentāriem, kas attiecās uz lineāritāti. Tad, tad Jā, tiešām mums ir jābūt uh, gataviem uz to, ka mm, ekonomiskie pavērsieni varētu būt arī citā virzienā šajās valstīs, taču es domāju, ka mēs varam arī pieļaut pretēju kļūdu un visu laiku pareģot Ķīnas ekonomisko sabrukumu, bet tā vēl ilgi var zelt un plaukt. Līdz ar to tas nav nākotnes jautājums. Uh, mm Ne, mēs nevaram te vienkārši sēdēt un gaidīt šo sabrukumu pēc divām, trim desmit gadēm. Var notikt arī tā, ka turpinās ekonomiskā izaugsme. Un Un tas, protams, nozīmē arī izmaiņas ģeostrateģiskajā aspektā. Ja mēs runājam par karu un militāriem konfliktiem, tad jāsaka, ka Dienvidķīnā jau tādas pavisam skaidras e, perspektīvas ir. Es nesen te lasīju par iespēju, e, kā varētu būt konflikts ar Vietnamu Un varbūt, ka kādu laiku mums būs jāsamierinās, ka tādā pasaulē mums ir jādzīvo. Un es atbalstu to, ka šeit nevajag runāt par Krieviju, jo Krievija ir pavisam citā līmenī. Un um, vienīgais ir jāpiemina tas, ka ja Krievija nepiekrīt kaut kam, tad ir ļoti grūti dabūt Ķīnas piekrišanu. Nu, tas ir vienīgais, ko es varu pateikt šajā kontekstā. Bet man liekas, ka Krievija vajadzētu tomēr citur skatīt. Nu, un tagad jautājums par to, uh, par ko Ķīna ir kļuvusi. Es nezinu, vai tā ir imperialistiska attieksme vai nē. Man liekas, mēs jau novērojam izmaiņas Ķīnā. Ķīna ir kļuvusi par globāli svarīgu militāru vāru kas var ietekmēt eh, kaimiņu valstis, un mēs jau redzam izmaiņas Ķīnā. Tas nenozīmē, ka tā kļūst par imperialistisku varu, uh, bet mums ir. Bet, protams, ir jārēķinās ar to, ka ļoti daudz nosaka arī citu valstu vājums, kā piemēram Lībijas gadījumā. Es domāju, ka ilgtermiņā, protams, šāda situācija neturpināsies. Arī Indija ir ietekmīgs militārs spēks un ir gatava aizstāvēt savas intereses visur pasaulē. Un mm, pirmais jautājums bija par to, vai ir jūtams, ka tiek kā pārvietojās varas smaguma centra, es domāju, ka jā, īpaši e, Ķīnas gadījumā. Bet es domāju. Arī par to, ka Mēs jau pašlaik saskaramies ar Ķīnu, kas uzskata, ka tā zina, kāda tā būs nākamajos desmito, desmit gados, un um, tā ir negatīvs priekšstats par Eiropu, un tāpēc, jā. Ja, mēs ar to tuvākajā laikā netiksim galā, tad eh, Eiropas ietekme mazināsies pirms ekonomiskajām realitātēm. Due dei relatori, Nan e. Divi nākošie runātāji. gribēju arī par šo jautājumu, uh, ko izteikties iztiku kāja. Un arī Tanok kungs um, vēlas izteikties, jūs tieši tagad vēlaties uzstāties, ja vēlaties nogaidīt pārējos runātājus. Tanok kungs, es gribu uzdot vispārēju jautājumu, tad ir pagaidīšu, kad izteiksies nākošie runātāji. Tagad uh, pavisam īsi uh, Kirils Nans. Parlamentu risku Paldies, priekšsēdētāja kungs, runāšu vāciski. Un gribu pievienot pāris um, elementus un skaidrot um, ES um, liels valsts redzējumu un raksturot uh, attiecības ar uh, Brazīliju, Krieviju, Indiju, Ķīnu un atsevišķās attiecības. Tātad tirdzniecība ar uh, šīm valstīm Vācijas skatījumā ir ļoti pieaugusi pieauguma mm, procentu 30 uh, ar Ķīni, Indiju un Brazīliju. Tātad uh, BKK uh, valsts pat labāk nu, sastāv 15% tirdzniecības bilancē pasaulē un 18% Vācijas ārējās tirdzniecības bilancē. Pirms pieciem gadiem tie bija 8 uh, līdz 5%, kas nozīmē, ka nu, vismaz dubultojušies ir skaitļi. Šīm valstīm ir, tās ir ieinteresētas ekonomiskās attiecībās, investīcijās uh, un pētniecībā un universitāšu sadarbībā. Uh, Ķīnā tas ir skaidrāk izteikts, citās nedaudz tā lē, klusāk izteikts ierosinājums. Šis valsts ir mūsu partneri tajos gadījumos, kad ir ļoti nozīmīgi jautājumi risinām, piemēram, Dohas raunda noslēgums vai arī klimata pārmaiņas. Tagad pāris teikumu par um, attiecībām uh, starp ES un um, Brazīliju, Krieviju, Indiju, Ķīnu un mūsu redzējums. Sākumā gribu teikt, ka ļoti gandarīti esam, ka mm, Eiropas Savienība, tāpat kā Vācija, ir strateģiskās partnerības attiecības veidojusi un tāda valsts kā Ķīna, piemēram, ar 15%, pro, ir 15% no savām valūtas rezervēm izvietojusi eiro, un eiro ir šo valodu kā valoda izvēlējusies. Tāpat arī ar Indiju tiek diskutēts par privās tirdzniecības līgumu, un mēs redzam, ka uh, Eiropa tomēr attiecībās ar šīm valstīm nav īsti veiksmīgi politika noteikusi. Problēma ir tāda, ka ir pārāk daudz strateģisko partnerību ar um, daudzām valstīm šajā pasaulē, un gribētu teikt, ka mazāk šajā gadījumā būtu vairāk. Tātad mēs ieteiktu koncentrēt uzmanību uz daļu no šīm valstīm, proti BKIK. Tad ir arī lielas atšķirības starp Eiropas aktieriem. Mums ir ļoti aktīva ģenerāldirektorāta treidarbība, komisija ļoti aktīvi e, strādā, bet dažkārt sadarbība nu, ir tāda lēna. No nu, Vācijas redz pietiek skatoties, ka problēmas ir jārisina, un mēs mēģinām izteikt priekšlikumus, bet nu, nevaram visu uzreiz paveikt. Uh, Tātad šī ir tāda joma, kurā vajadzētu vēl vairāk pacināt sadarbību. BKIK valstis raugās uz mūsu sadarbību un vērtē es kā potenciāli nozīmīgu partneri. Bet pagaidām tas ir nu, tā kā otrās izvēles partners salīdzinot ar nacionālajām valstīm, jo uh, ekonomikā, investīcijās, pētniecībā uh, Eiropas Savienība ir spējīga strādāt un darboties ļoti aktīvi, bet mums ir jāatgādina, ka uh, ir vēl problēmas. Un arī Vācijā visu laiku jākā, kur ir Eiropa un kādēļ Eiropa vēl nav tur, kur tā vajadzētu būt. Trešais punkts. Jautājums par Brazīliju, Krieviju, Indiju, Ķīnu, ANO kontekstā. Jūs zinat pat labam, ka drošības padomē ir 3G4 Nigērija un visas šīs valsts - Brazīlija, Krievija, Indija, Ķīna. Un jauni impulsi izriet no tā Indijas vēstnieks pirms sešiem mēnešiem teica, ka šis laiks būs tāds nu, izrāvuma laiks un Indija. Uh, tad arī pēc diviem gadiem vairs neatkāpsies no uh, vietas drošības padomē. Realitāte ir nedaudz atšķirīga. Ir cieša sadarbība ANO starp Brazīliju, Krieviju, Indiju, Ķīnu. Bet vai tas ir tāds pretsvars pret uh, rietumiem, jeb arī vienkārši tāda defensīva savienība? Uh, Atbilde nav viennozīmīga. Droši ir tikai tas, ka uh, Ņujorkā uh, redzam tādu apvienošanos Brazīlijas, Krievijas, Indijas, Ķīnas gadījumā, Lībija uh, un uh, Sīrijā saka, ka šeit šīs valsts nebija interesētas vienotā ANO rezolūcijā. Indija savu sadarbību ANO ietvaros ar Ķīnu ir padziļinājusi, lai iegūtu Ķīnas uzticību, jo Ķīnai ir veto vara paplašinot esošos ietvarus. Uh, Indija, Brazīlija un Dienvidāfrika šīs uh, konsultācijas ir aktīvas un saistībā ar ASV jāsaka, ka Brazīlijas, Krievijas, Indijas, Ķīnas īpatsvars tiek vērtēts šajā valstī daudz nozīmīgāk nekā vēl pirms sešiem mēnešiem, piemēram, ASV valdība paziņoja, ka tā ļoti atzinīgi vērtētu, ja Sīrijas rezolūcijas uh, diskutēšanas laikā Brazīlija, Krievija, Indija, Ķīna balsotu par rietumu valstu izstrādāto projektu un darītu to ANO drošības padomā. Un tas būtu nozīmīgi, e, ja e, Brazīlija, Krievija, Indija, Ķīna šo rezolūciju atbalstītu. Tie ir jauntoņi, līdz šim tādā e, veidā netika runāts. Tātad sadarbība ar ANO ir divas tā kā nometnes, ir Brazīlija, Krievija, Indija, Ķīna un citi. Un es domāju, ka pēc pirmo sešu mēnešu pieredzes saku, ka zināmas atšķirības vēl nav tikušas pārvarētas. Paldies! Bīni. Allora, parola al kolega Tannok per il suo. Tagad uh, Tannok kungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, pēc tā, ko tikko dzirdēju. Uh, esmu pārliecināts, ka BRICS mazāk ir saistīts ar tādu iekšēju uh, sadarbība vai koherence, bet tas ir tāds kā valstu uzskaitījums, kuras kļūst par aizvien svarīgākiem ekonomiskiem spēlētājiem, bet man vēl nav pārliecības, ka viņiem ir daudz kas kopīgs. Ir arī valsts, kas savstarpēji ir ienaidnieki. Viņiem, protams, ir kopīgs eh, intereses, bet Smalkungs atgādināja, ka uh, Eh, varbūt labāk būtu neatcelt eh, ieroču embargo Ķīnai, un tā ir joma, kur parlamentam ir bijusi zināma ietekme. Tas bija pirms desmit gadiem, kad bija pirmās debats par to. Tikai Krievijai ir vienas kopīga lieta ar Eiropas valstīm, kas ir demografiskā krīze, un kas arī ekonomisku un militāru šo valstu ietekmēt. Tas ir kontrastā ar Ķīnu, Indiju, Brazīliju un um, um, arī ar, par Dienvidkoreju neesmu pārliecināts. Viens no jautājumiem, kur gribētu uzdot, ir vai, tātad kāpēc uh, Eiropas Savienība un uh, dažas no tās valstīm, īpaši mana valsts, uh, sniedz vēl palīdzību Indijai un Ķīnai. Mums vajadzētu tiešām dot palīdzību balstoties uz kopējo IKP, nevis uz iedzīvotāju. Daudz kolēģi šajā parlamentā un šajā komitejā, kas vēlas veidot spēcīgāku politisku Eiropas Savienību, daži viņus sauc par federālistiem. Tie, tie cilvēki, kas tic par tādu politisku Eiropas Savienību, uzskata, ka Eiropas Savienība ir vienīgais veids, kā multipolārā pasaulē cīnīties pret un izdzīvot, uh, izdzīvot ar šādu spēcīgāku Eiropas Savienību. Vai tas ir kaut kas tāds, ko varētu pieņemt kāds koncepciju arī brīk valstis? Brazīlieši, piemēram, vai viņi uzskata Eiropas Savienību kā pastāvīgu globālās ainavas daļu, vai viņi piekrīt eh, CIP viedoklim, kas eh, saka, ka pēc kādiem desmit gadiem situācija mainīsies? Uh, Tātad mēs redzam tagad eiro glābšanas pasākums, kā e, tātad no ārpuses izskatās Eiropas Savienība un tās nākotne. Paldies. Allora, la parola al relatore Mora Benaventi. Jā, labi. Nākošais e, runātājs Mora Benaventi, kungs. Čerman. Uh. E, Paldies, priekšsādātāja kungs. Man ir liels prieks, ka var būt šeit. Mani lūdza sniegt uh, citu perspektīvu nedaudz un sniegt dalību valsts viedokli par BRICS valstīm. Es ļoti labprāt to darīšu, bet pirms pievērsīšos šim tematam gribētu izteikt divus tādus skaidrojumu punktus. Pirmkārt, es atsaukšos uz BRICS nedaudz plašākā izpratnē nekā šīs četras valstis - Brazīlija, Krievija, Indija un Ķīna. Es šeit pievienošu tādas valsts arī kā um, Meksiku un Dienvidāfriku. Afriku Un es šeit domāju jebkuru valsti, kas gūst labumu no šīs uh, vāras samēru izmaiņām uh, pasaulē. Un es ceru, ka jūs sapratīsiet šo koncepciju pēc manas prezentācijas. Otrs punkts. Kā jau teicu, es, uh, protams, šeit prezentēšu Spānijas viedokli attiecībā uz divpusējām attiecībām ar Brīks valstīm. Uh, bet pēc sarunām un kontaktiem Eiropā ar kolēģiem man ir sajūta, ka es paudīšu vairāku dalību valstu viedokli šajā jautājumā. Tagad pie šī temata - divpusējās attiecības starp dalību valstīm un Briks valstīm. Šīs attiecības, protams, ir būtiska sadaļa jebkurā, jebkuras dalībvalsts ārpolitikā, un šeit mums ir jāizsaka tāds pamata apgalvojums, pamata pieņēmums, ja vēlamies turpināt šīs attiecības. BRIK valsts uzskata, ka ārlietu politika varētu mainīties līdz ar Lisbonas līguma stāšanos spēkā, neņemot vērā dažu dalību valstu politiskās vēlmes. Tātad ir jauns institucionālais ietvars un Eiropas Savienības ārlietu politikai ir jāmainās. Uh, un vēlāk minēšu arī kādos aspektos, jo īpaši šis jaunais institucionālais ietvers ir uh, svarīgs, un līdz ar to ārlietu politikā ir jāmainās. Kādā izpratnē es domāju, ka tā jāmainās? Atbilde ir ļoti vienkārša. Eiropas Savienībai, uh, lai tā kļūtu par uzticamu un respektētu starptautisku uh, dalībnieku, ir zināmas lietas, kas ir vajadzīgas. Uh, Šīs valstis, brīk valstis, um, starptautiskās attiecības uh, saprot uh, tādā varas un ietekmes izpratnē. Ja jūs uh, šeit šiem jautājumiem pievēršaties, tad bez varas un ietekmes daudz, neko daudz nevar panākt. Tātad paturot prātā šo nepieciešamību mainīt ārpolitika Eiropas Savienībā, kas tad paliek uh, uh, valstu ziņā, dalību valstu ziņā attiecībās ar brīk valstīm. Tās ir ļoti svarīgas valstis - Brazīlija, Krievija, Indija un Ķīna. Un um, divpusējas attiecības ar uh, tādu valstu kā Brazīlija, piemēram, uh, Ir vesela virkne ārpolitikas jautājumu, ir strateģiskas attiecības, ir politiskas attiecības, ir um, ļoti svarīgas un pieaugoši svarīgas ekonomiskas attiecības ar šīm valstīm, ir uh, milzīgs potenciāls ar šīm valstīm veidot attiecības arī kultūras ziņā, un ar šādām lielām un būtiskām uh, valstīm jūsu ārpolitikai ir ļoti daudz aspektu. Tātad līdz ar Lisabonas līgumu un nepieciešamajām izmaiņām ārlietu politikā mums ir eh, Eiropas Savienības dalībvalstu galvaspilsētu līmenī jāveido kompromisi, jāpiekāpja zināmos jautājumos. Stratēģiskās attiecības ar šīm valstīm, ka Ķīnu, Brazīliju, Meksiku, ir uh, izšķirīgi svarīgas risinot jebkurus globālu apmēru jautājumus starptautiskajā sabiedrībā, vai nu tās būtu eh, klimata pārmaiņas, vai ANO reforma, vai ieroču neizplatīšana. Bija arī atsauce uz starptautisko monetāro sistēmu. Tātad visos šajos jautājumos nevar panākt risinājumu vai vienošanos vai pat tādu būtisku diskusiju bez šīm valstīm. Mēs esam pilnīgi pārliecināti, ka šajos jautājumos Eiropas Savienībai ar savām institūcijām ir eh, jābūt vienīgiem starpniekam mums. Nav vairs jēgas individuālām Eiropas Savienības dalību valstīm eh, veidot tādu autonomu uh, savu politiku, piemēram, klimatu pārmaiņu politikā. Uh, Divpusējās sarunās ar šīm valstīm tas nav risināms jautājums. Tas ne tikai vainās Eiropas Savienības politiku, bet tas vienkārši nav vairs realistiski šāds attiecības veidot. Tātad mūsu viedoklis ir tāds, ka tas ir Eiropas Savienības jautājums, un šeit problemātiski ir panākt vienošanos. Tas pats attiecas uz reģionāliem konfliktiem. Un šis jautājums ir nedaudz sarežģītāks runājot par tuvajiem austrumiem vai Kalnu Karabaku. Uh, šeit mēs atkal uzskatām, ka vienīgais um, starpnieks uh, ar BRIK valstīm, vienīgais sarunu partners uh, var būt tikai Eiropas Savienība ar savām institūcijām no mūsu puses. Šeit ir dažādi jautājumi, runājot par reģionāliem konfliktiem. Eiropas Savienība var strādāt kā uh, mediātors, kā starpnieks, un tā ir būtiska politiska loma. Un Eiropas Savienībai arī ir savas intereses eh, to darīt, strādāt šajā starpnieku lomā, jo tas eh, stiprina Eiropas Savienības pozīciju globālā mērokā. Tātad eh, šajā jautājumā tiešām ir jāiet šajā virzienā. Ir otrs aspekts konfliktu risināšanai, tās ir civilās vai militārās operācijas. Šeit ir leģitimitāts jautājums, kas ir nacionāls jautājums, jo tur ir jābūt karavīriem, tehnikai, kas tiek piešķirt šīm misijām, bet eh, atkal tas ir veids, kā stiprināt Eiropas Savienības pozīcijas eh, starptautiskā mērogā. Politiskās attiecības divpusējā līmenī. Te situācija ir nedaudz atšķirīga. Tas varētu būt arī konflikta avots starp Eiropas Savienības institūcijām un dalību valstīm. Mans viedoklis ir skaidrs. Eiropas Savienības dalību valstīm ir jāveido dziļas, nopietnas uh, politiskās attiecības ar Brikas valstīm. Un te ir daudz iemeslu. Es došu jums tikai vienu, kas ir saistīts ar drošību. Varbūt tas pat ir svarīgākais jautājums. Līdz ar Lisabonas līgumu esam uh, spēruši būtisku soli uz priekšu drošības un aizsardzības jomā. Bet uh, šeit ir jāpiemina arī tas, ka jebkuras uh, drošības bāžas diez vai ir iekļautas Lisabonas līgumā. Tas nozīmē, ka ja kaut kas noiet greizi, tad šādā situācijā jūs varat sagaidīt solidaritāti no citām dalībvalstīm, bet neko vairāk. Un šādā situācijā katrs eksperts jums teiks, ka jums ir jāveido tādas uh, saturīgas attiecības ar lielajām uh, pasaules galvaspilsētām, piemēram, ar Pekinu. Uh, Šeit ir vajadzīga caurskatāmība, skaidrība. Dalībvalstīm ir jāuztur būtiskas uh, divpusējas attiecības ar šīm galvaspilsētām, bet uh, tas eh, nekadā ziņā neaizēno Eiropas Savienības un tās institūciju lomu. Ja atļausiet priekšsādātāju kungs, uh, gribētu izteikt trīs secinājumus jūsu ziņojumam. Pirmkārt, vajadzētu uzsvērt, ka Lisabonas līgums uh, ietver būtiskas pārmaiņas ārlietu politikā dalību valstīm. Tas ir tāds uh, pamatnosacījums šajā spēlē. Otrkārt, runājot par brīku valstīm, Eiropas Savienībai vajadzētu būt vienīgajam starpniekam, sarunu partnerim globāla mēroga jautājumos, runājot par globālo pārvaldību un tam līdzīgi. Un trešais secinājums būtu tāds, ka dalību valstis saglabās un varbūt pat padziļinās divpusējās attiecības ar brīku valstīm, bet šīm divpusējām attiecībām ir eh, jābūt caurskatāmā veidā veidotām, eh, lai eh, neaizēnot Eiropas Savienības institūcijas. Paldies! Bene, l'ultimo intervento è di... Jā, paldies! Tagad uh, Vēl uzklausīsim Istikojāja Budūra kungu. Liels paldies priekšsēdētāji. Ļoti laipni, ka jūs centāties pareizi uzrunāt manu uzvārdu, bet ziniet, pat uh, Spānijā manu uzvārdu grūti uzrunāt. Katrā gadījumā es esmu ārkārtīgi pagodināts, ka es varu šeit prezidijā sēdēt starp afet locekļiem un uzstāties jūsu vidū. Man liekas, ka šī debata ir tiešām laikā un vietā, un es ļoti priecājos, ka es varu uzstāties pēdējais svarīgais, jo viss svarīgais jau ir pateikts. Es teikšu no, no, jau no sākuma, ka es varu atbalstīt ļoti daudzas lietas, kas šodien tika pieminētas, taču es šeit pārstāvu Āzijas departamentu Eiropas ārējās darbības dienestā. Un, mm, Man ir jārunā par eh, četriem strateģiskajiem Eiropas Savienības partneriem, kuri jau tika pieminēti, protams, eh, tika pieminēti tikai Ķīna un Indija, bet vēl ir Koreja. Un um, Mm, tad ir jāsaka, ka briks ir tāds diezgan izplūdes jēdziens, nu, kas tur vairāk tāda mm, cīņa pret globalizāciju kopumā ir valstēs, kam globalizācija ir izaicinājums un apvienošanās varētu būt izēja, lai iegūtu svarīgu starptautisku statusu. Šīm valstīm ņemot vērā to resursus, izmēru un daudz citus faktorus, tas ir ļoti izdevīgi. Es runāšu par tām valstīm, ar kurām mēs tiešām strādājam no Eiropas Savienības puses. Man gan jāatzīst, ka Tās ir sadalītas mūsu struktūra vienībās, dažādās, um, dažādos departamentos, un tas ir atkarīgs no geogrāfiskajiem nosacījumiem. Tāpēc es nevarētu teikt, ka mums ir kopīga pieeja šīm valstīm, taču kaut kas ir vienojošs. Bet tomēr viena vienojoša lieta ir tos uzskata par strateģiskiem partneriem. Un zināms pamats tam ir. Un te es varu piekrist godājamiem kolēģiem, kas jau izteicās iepriekš. Bet, nu, no mūsu puses ir dažādi departamenti un mums nav kopīgas pieejas. Es taču es atgādināšu, ka jau no pagājušā gada. Uh, Mēs bijām ļoti interesēti, lai definētu strateģiskā partnera jēdzienu. Um, Eiropas Savienības ārpolitikā un Eiropa padomu runāja par trim strateģiskajiem partneriem. Uh, arī Krieviju un Ķīnu, un mums pat bija izstrādāts strateģiskie dokumenti attiecībā uz šiem. Indija ir nākamās šajā sarakstā, un arī Brazīlija. No šāda viedokļa raugoties, es gribētu teikt, ka BRICS ir tāda kā neformāla grupa, un tas ir pamats, uz kā šīs valstis, nu nevienmēr aiz laba prāta, turas kopā to iemeslu dēļ, kas viņiem e, ļauj justies tā, it kā tām būtu kaut kāda ietekme vismaz zināmos nosacījumos. Un tās cenšas citu, citu atbalstīt e, jautājumos, par ko tās ir nobežījušās. Un tā kā tās ir e, jaunatīstības valstis, tad tās arī interesētas mācīties cita no citas, apmainīties ar pieredzi dažādos kontekstos. Uh, arī attiecībās ar starptautiskajām organizācijām, un man ir jāatzīst, ka tās pašlaik mācās. Tās kļūst par nozīmīgiem starptautiskajiem spēlētājiem, un arī tad, kad mēs runājam par to, kā izturēties pret šīm valstīm, tad mums ir jāskatās uz to, ka tās mācās pašlaik. Mums ir nepieciešams izstrādāt darba kārtību, kur notiek dažāda bilaterāla apmaiņa, vai nu ilgtermiņā, vai vidējā termiņā. Mums ir nepieciešama dialoga mehānismi. Protams, ka tas tā varētu būt arī uh, tādu vispārīgu stratēģiju šai grupai, bet es neesmu pārliecināts, kā mums ir iespējams sameklēt kaut kādus kopsaucējus un kopīgas stratēģijas un runāt par tām kopumā. Un tāpēc es drīzāk aicinātu tos, kas vēlas padziļināt zināšanas šajā jautājumā, uh, pētīt eh, to, cik daudz ir eh, lietas, par kurām tās valsts var vienoties, cik daudz ir pretrunīgas nacionālas intereses. No šī viedokļa man ir jāsaka, ka es priecājos, ka mēs. Pieturamies mm, pie pamatmehānismiem politiskajām dialogām, kādi ir, proti tas nozīmē organizēt galotņu tikšanās. To atbalsta pirmām kārtām Eiropadomas priekšprezidents. Nu, un es gribētu vēl arī uzsvērt to, cik veiksmīga uh, Maija vidū bija um, padomes uh, prezidenta vizīte Ķīnā. Un tas viņam ļāva arī pētīt to, kāda varētu būt jaunie mehānismi, jaunās prioritātes dalību valstīm kopumā, tāpat arī meklēt jaunus pamatus sadarbībai. Uh, un ikgadējam samitam, kas notiks vēlāk šī gada laikā. Un dienests pats par sevi ir apzinājis lietas, kas ir veiktas ar bilaterālo nolīgumu palīdzību. Mm un um, ir noslēgti dažādi asociācija nolīgumi ar šīm valstīm, kā piemēram um, ar Koreju, ar Dienvidu Koreju. Un um, Mēs gribētu pēc iespējas drīzāk šādu nolīgumu noslēgt arī ar Indiju. Ir arī citu veidu nolīgumi, politiskie nolīgumi. Ir paredzēta partnerības un sadarbības nolīgumi ar Ķīnu, kas varbūt tiks pārakstīti. Un, protams, ir vēl arī uh, cita veida pārunas, kā piemēram di dialogi un sarunas par cilvēku cilvēktiesībām, jo, protams, daudzās no šīm valstīm mēs redzam cilvēktiesību pārkāpumus. Taču, tā kā mēs šeit runājam par šīm valstīm no stratēģiskās partnerības, uh, viedokļa, tad man ir jāatgriežās pie tā, ko jau teica mani kolēģi šeit. Es piekrītu tam, ko jau teica eh, iepriekšējie runātāji. ka mums ir nepieciešams mm, iet tālāk par bilaterālām attiecībām, ņemot vērā šo valstu izmēru, mums vajadzētu pārskatīt, kāda ir, kādas attiecības ir Eiropas Savienībai ar šiem valstīm. Es gribētu teikt, ka bieži vien, īpaši runājot par mana departamentu valstīm, kas ir Ķīna un Indija, uh, mēs varētu viņos rast nopietnus partnerus. Galvenais ir atrast pareizo pieeju, lai viņus piesaistītu. Ķīna ir tik liela un sarežģīta, ka mums ir jāatrod vairāki interešu punkti, un tas pats attiecās uz Āfriku. No Āfrikas jūs pārējāt um, caur pussalu uz Irānu un no turienes uz Dienvidāfriku. Ir arī Eiropas Savienības pilsoņi, kas strādā Lībijā, un viņi ir parādījušies, ko viņi ir spējīgi. Un tāpat es gribētu norādīt ka jāpievērš uzmanība reģionālai politikai. Visās šajās valstīs ir reģioni, kas vēsturiski ir bijuši nozīmīgi. Un svarīgi ir novērtēt um, Kā mēs redzēsim šīs valstis un kā mēs to redzēsim, atkarīgs no tā, kāda būs šo reģionu respektīvā politika. Man ir jācitē Kurts Mendelsons, kas teica, ka nākotne lielā mērā ir atkarīga no tā, kā mēs apiesimies ar Ķīnu. Un es gribētu teikt, ka mums ir jādomā par to, kā mēs ilgtermiņā redzam šos partnerus. Es dzirdēju ļoti interesantus jautājumus no e, zāles, bet es būšu priecīgs arī atbildēt, ja jūs man vēl uzdosiet. Gribēju atgādināt, ka pagājuši gadu Van Rompēj kungs teica, ka mums ir strateģiskās partnerattiecības, bet nu tagad mums ir vajadzīga stratēģija. Patiešām mums tas ir nepieciešams un es priecājos, ka šeit Afrit komitejā mums ir šāds debates un es tiešām gaidu jūsu mm, politisko viedokli un varbūt tādus orientierus. Il primo ad intervenire sarà il collega Kelam. Nākošais runātājs kolēģis Kelams. Prezidente. Uh, paldies priekšsādātāji, paldies visiem viesiem. Šīs bija ļoti interesantas debatas un uh, sniedz mums visiem gandarījumu. Uh, bet atslēgas vērts šķiet ir pieaugošā savstarpējā atkarība. Tātad neviens no mums eh, no tās nevar izvairīties, un tas nav diskutējums jautājums, bet atbilde var būt tikai pastiprināt sadarbību. Un eh, brik uh, signālus mēs ļoti labi saprotam. Viņi grib lielāku teikšanu, jo viņu proporcijas pasaules ekonomikā un politikā pieaug. Jautājums ir, kā to īstenot. Un es domāju, ka balstoties uz to, ka mums ir vajadzīga lielāka sadarbība un koordinācija, tad mēs to varam īstenot tikai palielinot tiesiskuma lomu starptautiskajā politikā, eh, balstoties uz lielāku caurskatāmību, vienādām iespējām, savstarpīgumu un eh, korupcijas apkarošanu. Otrs veids būtu censties uh, stiprināt visu uh, uzmirstošo valstu uh, varu. Šeit ir skaidrs dalījums starp Krieviju un Ķīnu, kas uh, cenšas to darīt, un pārējās valsts, piemēram, Brazīlija, necenšas to darīt, palēnāt savu militāro varu. Kas attiec uz Eiropas Savienības reģiju reakciju? Uh, Smola kungs uh, vinēja vairāk kārt šo iespēju logu, kas uh, vairs ciet un nebūs vairs šī iespēja pārāk ilgi. Tātad Eiropas Savienībai ir jāizlēmj, vai uh, reaģēt koordinētā veidā, vai izmantot individuālās attiecības ar katru no brīk valstīm. Un, ja nemaldos mūsu spāņu kolēģis šeit piedāvā ļoti labu formulu. Proti, ka divpusējām attiecībām vajadzētu būt daudz caurskatāmākām. Pretējā gadījumā Eiropas Savienība nevar uzņemties savu globālo lomu un stiprināt savu ticamību. Bet jautājums ir, vai ir uh, pietiekama ekonomiskā un politiskā motivācija brīk valstīm ciešāk sadarboties un Eiropas Savienībai koordinētākā veidā reaģēt. Par Krieviju es domāju, tiešām jārunā atsevišķi. Tā ir atsevišķa lieta, un tāpēc varbūt varētu runāt drīzāk par big valstīm. Norden. Paldies tagad, Van Orden, kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es arī gribētu pateikties mūsu viesiem. Bija tiešām ļoti atšķirīgi viedokļi, un es to atbalstu. Mani nedaudz samulsināja Beneventes kunga eh, teiktais. Nāsmu īsti pārliecināts, ko jūs teicāt, nāc visi droši. Tātad eh, no viens puses mums visu laiku saka, ka KDP saturs ir tikai tas, ko dalībvalsts uh, tur iegulda. Tātad eh, tas nav tāds eh, platstāvīgi dzīvojuši organisms, tas ir tikai uh, eh, dalību valstu kopējā ieguldījuma kopums. Bet no otras puses, uh, pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, kas, uh, starp citu, nav leģitīms pasākums bijis Eiropā, nevajadzētu par to lulot ilūzijas. Tagad dalību valstīm ir pienākums mainīt savu ārpolitiku, jo Lisabonas līgums ir stājies spēkā. Tātad mēs tagad esam kaut kādos kopējos pienākumos. Tātad man šķiet, ka šie divi elementi ir pretrunīgi. Varbūt jūs varētu paskaidrot, kāda ir jūsu nostāja šajā jautājumā. Ko Vācija domātu par atteikšanos no divpusējām attiecībām. Es šaubos, ka viņi to atbalstītu. Šķiet, jūs esat ļoti entuziastisks par uh, EDAP. Un Lībijas operācija, manuprāt, parādīja vienu par visām reizēm, cik tukša ir šī Eiropas drošības un aizsardzības politika. Tā ir būtībā, tā būtībā nepastāv. Uh, Mēs cenšamies izgudrot ārlietu un drošības politiku un tad attiecīgi pielāgot faktus, lai um, pielāgotos šim izgudrojumam. Bet tas nav reāli. Uh, Eiropas Savienība centās panākt ANO un citu piekrišanu lai nosūtītu uz Lībiju kaut kādu misiju, varbūt humanitāro misiju, EDA pietvaros, bet neviens to negribēja. Viņi tiešām ļoti centās uh, risināt uh, jūras embargo jautājumu. Ir ANO un ir NATO, un problēma ir tāda, ka puse no NATO dalību valstīm tikai vispār dod ieguldījumu NATO misijās, jo visu laiku viņu uh, um, uzmanību novērš kaut kādi citi jautājumi. Tātad tas nav īpaši konstruktīvi. Mans jautājums um, šajā te kontekstā, par ko mēs šodien runājam, ir sekojuši, kādas ir attiecības starp tirzniecības politiku un ārpolitiku. Vēsturiski valstis uh, bieži ir spējuši šīs abas politikas nodalīt, ja mēs eh, paraugāmies uz laiku pirms Pirmā pasaules kara, Lielbritānija joprojām iepirka eh, ķīmijas eh, vielas, ķīmiskās vielas no Vācijas, kas bija vajadzīgas munīcijas ražošanai. Manuprāt, pat pēc kara tas turpinājās. Tātad mēs varam atrast arī citus vēsturiskus piemērus, bet jautājums ir, kādas ir attiecības starp tirzniecības politiku un ārpolitiku. Grazie, kolēga Van Orden. Adesso il collega. Paldies Van Ardenkungam. Tagad kolēģis Žerī. E, ostatni z e, mówców, pan Jorel Isti e, Budu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Viens no pēdējiem runātājiem Buduras kungs sniedz mums ļoti interesantu apkopojumu savā runā. Viņš teica, ka mums ir strateģisks partnerattiecības ar vairākām valstīm no brīk valstīm, bet tagad mums ir vajadzīga stratēģija, ko tad tiešām darīt. Es domāju, ka šis uh, izteikums parāda, ka Eiropas Savienība netiek līdzi šīm uh, strauji attīstošajām valstīm un uh, nav īsti skaidrs, kas tad uh, šīs valstis saista. Tika teikts, ka Krievija vispār neiedars šajā valstu grupā, bet tai ir potenciāls dažādās jomās, un tāpēc varbūt tā ir jāskata kā daļa no šīs grupas. Uh, Šīs valstis apzinās, kāda ir to pozīcija un to potenciāls un vara, un tās cenšas to arī parādīt. Un sacenšas savā starpā to darot, un redzam šo konkurenci dažādās jomās. Mani atgā... Es atceros um, sarunu, kas man bija ar polijas vēstnieku Ķīnā kaut kad 80. gadu beigās. Un viņš eh, jautāja premjeram no kādas Austrum Eiropas valsts, eh, kā jūs eh, redzat jūsu valsts attiecī, attīstību turpmākajos simts gados. Un atbild bija, mēs tik tālu neplānojam mūsu attīstību. Es domāju, ka šī atbilde ir tāda daudznozīmīga, un tā parāda, cik tālu Ķīna plāno savu politiku. ir uh, viena lieta, ko mēs apspriedām šeit, bet kas tiek apspriest arī citās komitejās, proti izēvielu piegādes drošība. Piemēram, ja mēs runājam par šiem te uh, minerāliem, jeb retzemēm, 85 līdz 90% šo resursu ir Ķīnā. Jaunās uh, tehnoloģijas nevar attīstīt uh, bez šīm te redzamēm, bez šiem minerāliem. Ķīnai ir arī milzīgas valūtas rezerves un citas uh, resursu rezerves, piemēram, energoresursu rezerves. Tas pats attiecas uz Krieviju. un arī Brazīlijas energoresursu rezerves tiek strauji attīstītas. Un var pat gadīties, ka Brazīlijas energo resursi turpmākajos gados uh, varētu būtiski mainīties, un Brazīlija varētu kļūst par būtisku gāzes piegādātāju. Un tad, protams, jāņem vērā arī demogrāfiskie resursi, tas viņiem ir kopīgs ar Krieviju. Jā, protams, Krievijā situācija varbūt nav īpaši spīdoša, bet esmu lasījis nesen ziņojumus, kuros ir teikts, ka visā šajās valstīs turpmākajos dažos gados ir gaidāms būtiskas demogrāfiskas izmaiņas. Piemēram, Indija kļūs uh, par visapdzīvotāko valsti, un tātad ar lielāko dzīvotāju skaitu un apsteigs Ķīnu bet, um, kā jau minēju, energoresursi ir uh, būtisks uh, aspekts, un tas varētu mainīt spēku samērā Āfrikā. Ko mūsu viesi domā par to, kurš uh, būs vadošais šajā valstu grupā nākotnē? Um, varētu mainīties dinamika šajā grupā, kā es jau minēju. Un eh, kā jūs domājat, kura būs vadošā valsts šajā grupā nākotnē? divas lietas par Eiropas Savienības attiecībām ar šīm valstīm. Mums ir šī strateģiskā partnerība, jā, bet mēs arī turpinām šo te tirzniecības nolīgumu praksi. Tirzniecības nolīgumi ar citām partneru valstīm uh, eh, novad pie tirzniecības deficīta. Piemēram, ar Merkosūru mums ir uh, deficīts tirzniecības jomā. Un tas uh, liek uzdot jautājumu par cilvēktiesībām un cilvēktiesību standartiem, par demokrātijas standartiem, kas arī ir svarīgs aspekts. Kāda ietekme viņiem ir uz mūsu attiecībām ar šīm valstīm. Kolīga Landsbergis. Nākamais Landsbergis kungs, lūdzu. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Man ir tikai viens komentārs par briku vai bik, kā jaunajiem eh, pasaules līmeņa spēlētājiem, tāpat arī sauktiem par jaunatistības ekonomikām globālā līmenī. Un kopīgā iezīme ir tas, ka par uh, eh, tām valstīm runā kā par jaunām ekonomikām bankām, bet tas īstenībā nav pareizi. Ja ekonomika ne, nenotiek iz ekonomiskā izaugsme, tas saskaņā ar uh, Karlu Marksu, tas nav nekas labs, un es gribētu piekrist tam, ko teica mūsu kolēģis Žips. Uh, attiecībā uz cilvēktiesībām, un mums ir jārunā par jaunām demokrātijām. Vienmēr to vajag uzsvērt. Viena no tām ir Indija kā svarīga demokrātiska valsts, un tad, protams, Mēs gribētu, lai šīs valstis pievienotos un stiprinātu demokrātisko pasauli. Es gribētu uzsvērt arī to, ka šis virziens ir fundamentāli svarīgs nākotnēji. Lai mūs ne, lai mēs neapjuktu ne ar kā, lai mēs neapjuktu nākotnē, mums vajadzētu paskatīties uz šo jautājumu tādējādi. Allora, le risposte. Ne... Jā, labi, paldies. Un tagad atbildes. Fernanda kungs un Benaventa. Un noslēgumā Budūras kungs. Uh, the... Paldies, es atgriezīšos pie uh, Van Ordena kunga jautājuma, jo tas bija jautājums, kas Vācijas valdībā patiesi tiek bieži uzdots, kāda ir saistība starp tirdzniecības politiku un ārlietu politiku, ko jūs darat, ja jums ir tirdzniecības attiecības ar kādu valsti. Uh, lai iesaistītu tās eh, jautājumos, kas jūs interesē īpaši, tas attiecās uz cilvēktiesībām. Mūsu pieredze ir tāda, ka veselīgas ekonomiskas attiecības ir pamats tam, lai jums varētu būt ietekme arī citās sfērās, īpaši um, cilvēktiesībās. Nu, protams, ka tā nav nekādas brīnumnuiņas, bet es gribu teikt, ka mūsu ķīniešu draugi patiešām ar interesi interes klausās, ko mēs viņiem sakām. Jā, viņu intereses ir uz spēles. Tad, kad ir e, runā par e, to, ko viņi varētu iemācīties no Eiropas un ko viņi varētu gūt, tad vienmēr viņi ir gatavi uzklausīt arī nepatīkamus jautājumus un uzņemt pat Eiropas politiķus, kā piemēram Merkels kundzi, kas tā zināmā mērā norāja Ķīnas premjerministru liela žurnālistu pulka priekšā. ir jāliek um, savas kārtas galdā, un tad viņi liek savas kārtas galdā, un tad ir tāda savstarpēja sadarbība. Tas ir kaut kas, kas mums ir jāmācās arī Eiropas Savienībā, jo citādi nebūs dialoga, būs tikai monologi vai pat monologa nebūs. Atgriežoties pie cilvēku tiesībām, Lielākajā daļā Eiropas valstu tās ir viens no galvenajiem aspektiem, tādēļ, ka mēs vēlamies nodarboties ar šo jautājumu un mēs vēlamies arī, lai mūsu attiecības spētu rast, radīt kaut kādas izmaiņas šajās valstīs tā ir cīņa, ar ko mums ir jādarbojas katru dienu un visu laiku jāgatavo argumenti, kurus mēs varam izvirzīt. Tāpēc es teiktu, ka tā ir taisnība arī attiecībās ar Indiju. Un vispēcot, es gribētu pieskarties Kelam kungu jautājumam, ja es pareizi sapratu viņu uzvārdu. Jā, Briks ir spēcīga ekonomiska un politiska interese sadarboties ar Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm. Mēs esam pieredzējuši, ka sadarbība ar ES ir tā, kas brīk, ko brīk valstis, īpaši Ķīna, vēlētos visvairāk. Taču sadarbībā ar ES ir iespējama tikai tik ilgi, kamēr pastāv partneris, ar ko sadarboties. Ja tā nav, mm, tad rodas mm, uh, sajūtu, ka kaut kas neizdodas, un par Indiju varētu teikt to pašu. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Um... Paldies, paldies, priekšsēdētāja kungs. Pirmā jautājuma daļa, ko uzdeva Van Ordena kungs, es uz to atbildēšu, izsakot savu viedokli mazliet no cita aspekta. Ar Lisabonas nolīgumu mēs nesam mainījuši veidu, kā mēs um, veidojam ārpolitiku, taču mēs esam mainījuši institucionālo ietvaru, kurā šī politika tiek prezentēta ārpasaulē un kā tā tiek pārvaldīta. Es nedomāju, ka tas ir kaut kas uh, federāls. Uh, Un rezultāts ir tāds, ka ļoti dažādā pasaulē ir iespējams tikt vairāk sadzirdētam, ja ir tikai viens cilvēks, kas jūs pārstāv. Es domāju, ka dalībvalstīm vajadzētu pieņemt, ka viņu ārpolitika dodas šādā virzienā. Uh, šajā gadījumā ārpolitika tiek nodota divu cilvēku rokās. Un um, Eiropas ārējās darbības dienests tam arī ir domāts, un ja jūs ārpolitika ar šī dienas ārpolitika nesakrīt, tad jums savu ārpolitika ir jāpiemēro. Un tas ir fakts. jūsu valsts ir drošības padomas pastāvīgā locekle un um, dažām citām dalību valstīm tas tā nav, un tāpēc jums ir jāpiemērojas un jāpiemēro sava politika tādēļ, ka uh, varbūt Lisabonas uh, līguma stāšanās spēkā tiek uzskatīt paši par sevi saprotam šeit, bet tas tā nebūtu nav visu dalību valstu galvaspilsētās. Un eh, visur arī ir tāda liela vienprātība par to, kā darbojas šis ārējās darbības dienests. Tāpēc ir eh, šāda attieksme. Taču jūs domājat par, padomāsiet par to, kādas sekas Lisabons nolīgums atstāja nacionālajā ārpolitikā, tad eh, jāatzīst, ka bieži vien nav iespējams izstrādāt kaut kādu eh, nacionālo ārpolitiku. Ja ir panākta kaut kāda vienošanās Eiropas Savienības līmenī, tad jūs vairs nevarat paturēt savu ārpolitiku. Paldies! Uh, thank you. Uh, frankly, I believe uh, the questions. Es uzskatu, ka jautājumi e, atspoguļo ļoti labi izpratni par mums e, gaidāmiem izaicinājumiem. Un atgādināšu to, kas tika jau teikts par brīk valstīm Tās ir valstis, kas aizvien pamanāmāk darbojas reģionālā un globālā līmenī. Tas nozīmē, ka mums būs jādara vairāk, atbalstot viņu ambīcijas vairāk un uh, sniedzot viņiem lielāku atbildību, jo viņiem tagad ir uh, aizvien vairāk resursi, lai varētu iet saistīties uh, starptautiskajā arēnā un Ķīnu daži novērotāji vērtē kā tādu, kas vilcinās, bet aizvien vairāk pēdējos desmit gados un pēdējā laikā, varbūt pēc uh, Pekinas olimpiskajām spēlēm 2008. gadā, viņi saprata, ko tas var nozīmēt un mainīja savu attieksmi, vairāk iesaistoties uh, dažādās uh, starptautiskās institūcijās. Jūs varbūt pat labāk par mani zināt, kādas problēmas uh, finanšu un ekonomikas krīzes rezultātā viņiem ir parādījušās. Bet uh, Ķīna līdz ar to varēja izcelties. Un bija dažādas startautiskas cerības, uh, uz viņiem, un viņi varēja risināt dažādas svarīgas jautājumas, gan e, vietējā, gan arī starptautiskā līmenī. Un um, dalībvalstīm un Eiropas Savienībai. Un tagad G20 var piedāvāt jaunu arēnu, kur e, varētu izmantot ietekmi bet tas būs jūsu ziņā lemt, cik uh, lielā mērā Eiropas Savienība būs pārstāvēt G20. Bet mums no dienesta viedokļa uh, mēs tiešām G20 redzam kā labu uh, kontekstu, kur veidot sadarbību šīm valstīm. Un uh, Es domāju, ka ir jautājumi, kuros mēs noteikti varam iegūt ciešāk sadarbojoties ar šīm valstīm. Tik jau minēti viņu resursi, un uh, tas ietekmē ne tikai starptautiskos tirgus, bet uh, var ietekmēt arī dažādus starptautiskos režīmus. Un ja rīt kāda no Briks valstīm paziņotu, ka tā dubultos vai trīskāršos kādas preces importa apjomu, tas, protams, varētu radīt milzīgs satraukums starptautiskajos tirgos. Un mums ir jāpozicionējas kā partnerim. Un mums un dalību valstīm tas nākt par labu. Visbeidzot, par cilvēktiesībām. Es uzskatu, ka ar šiem svarīgajiem starptautiskajiem partneriem mums ir varbūt nedaudz jāpārskata, ja nepilnīgā jāmaina mūsu uh, valoda, mūsu pieeja, lai varētu efektīvāk īstenot mūsu intereses attiecībā uz cilvēktiesību situāciju šajās valstīs. Kā jau pareizi tika norādīts, um, kā to norādīja uh, runātāji, daudz ir likts uz spēles un bieži vien šiem partneriem nepatīk šīs uh, tirgošanās. Viņiem uh, gribās, lai pret viņiem izturas kā pret līdzīgiem. Un no šī viedokļa šī te vecā stila, tā sauktā lekcija lasīšana vai mācīšana, kas vēl bija populāra pēdējās desmitgadēs, uh, diez vai uh, dos vajadzīgo efektu. Te pašā laikā Kā jau tika minēts, eh, pēc Lisabonas līguma mums tagad ir jauni instrumenti un kanāli un veidi, kā varam savu vēstījumu nodot, kā varam to nodot ļoti uh, plašam lokam ar dažādiem līdzekļiem, jo uh, tiešām mūsu sabiedrībā ir dažādi kanāli, un veidi, kā sadarboties ar šiem partneriem. Tās ir nevalstiskās organizācijas, zinātniskā vide, universitātes. Tātad dažādi instrumenti, ar kuru starpniecību mēs varam palīdzēt uh, šīm sabiedrībām attīstīties un pievērsties mūsu vērtībām. Paldies! Allora, l'ultima replica è del... Un tagad Noslēgumā Valdārs kungs. Uh, es gribētu atbildēt uz jautājumu par Brazīliju un Eiropu un palīdzību. Pirmkārt, palīdzība Ķīnai vai Indijai ir tikai neliela daļiņa no tā kapitāla, kas ieplūst šajās valstīs šobrīd. Uh, Es pat varētu jums piekrīt, ka viņiem uh, vairs nav vajadzīga palīdzība, bet kā jūs to ļoti labi zināt, tad uh, palīdzība nav filantropija, tas ir uh, arī instruments. Tātad jūs sniedzat viņiem palīdzību, bet iegūstat ja ietekmi uz savu partneri. Tātad tas ir, nav tāds politisks jautājums, tā ir mana pozīcija vismaz. Otrs jautājums, vai Eiropas Savienība ir pastāvīga vai tā tomēr kaut kad sabruks. Es zinu, ka daudzi briti vēlas šo otro variantu, kas, manuprāt, būtu tā kā iešaut pašiem sev kājā. Bet Brazīlijai uh, ir uzskats, ka Eiropas Savienība vēl ilgi pastāvēs. Mēs to skatām kā tādu pastāvīgu vērtību. Tas nenozīmē, ka Eiropas Savienība ir milzīga vara. Uh, Brazīlija ir dažādas bilaterālas attiecības ar dažādām dalību valstīm, tehnoloģiju un citās jomās, bet Brazīlijai Eiropa, kā Eiropas Savienība, ir divas lietas - tirzniecības politika un uh, regulējums. Tirzniecības politika, mēs kādreiz Brazīlijām teicām, ka atšķirības starp Eiropas Savienību un ASV ir tāda, ka ASV ir tīģers, tās skatās uz savu upuri, uh, Uh, staigā apkārt, un tad, kad upuris novēršās, tad uh, uzbruk viņam un uh, nokož lielu gabalu. Uh, Eiropa drīzāk ir tāds uh, liels, lēnīgs nīlzirgs ar uh, smaidu, un tas gremo un gremo un gremo mēnešiem gremo, un tad, kad upuris neskatās, tad šis nīlzirgs uzkāpj jums virsū un apsēžās tā mēs eh, redzam Eiropu. Un tas ir arī tas, kā eh, Brazīlija skatīja eh, rīč regulas jautājumu. Tad, kad jūs pieņemat likumdošanu, tad jūs likumdošana var kļūt universāla. Un to var darīt ilgi, bet tagad tas būs sarežģītāk, jo arī citas puses reaģē. Un tāpēc es teicu, nekāds regulējums bez pārstāvniecības. Uh, Tātad, ko gribu pateikt? Mēs domājam, ka mēs esam vienā laivā šajā ļoti savstarpēji atkarīgajā pasaulē finanšu krīzē. Ja Eiropas Savienība nogrims, tad arī brikvalstis nogrims. Un ja brikvalstis nogrims, tad arī Eiropas Savienība nogrims. 20. gadsimtā mums bija risinājums šai sistēmiskajai problēmai, tas bija karš. Mēs uh, izlaidām gaisā milzīgu naudu, nogalinājām milzīgu skaitu cilvēku un pēc tam atkal uh, savācām ekonomiku un dzīvojām tālāk. Tagad situācija ir sarežģītāka un mēs nevaram tā rīkoties. Tātad vienīgā lieta, kas atliek, ir sadarbība. Un Eiropā mēs uh, zinām, kā tas uh, izskatās, un polijas kolēģim var pajautāt, kurš tad būs vadošais. Viņš jautāja, kur būs vadošā valsts. Neviena nebūs vadošā. Tie, kas ir vadošie, ir tie, kas eh, vienojas par to, ka eh, viņi garantēs eh, šās publiskās preces, lai šī visa sistēma varētu darboties. Vienīgie, kas to tagad dara, ir ASV, vai nu mums tas patīk vai nē, bet vismaz ASV daļu no šīs publiskās infrastruktūras var garantēt. Eiropa to nevar izdarīt, Ķīna, Indija, Brazīlija nevēlas to darīt. Tātad mēs esam šajā situācijā. Tātad Van Ordena kungs, ārpolitika un tirzniecības politika jūs jautājums. Tie ir cieši saistīti. Ārpolitika kādreiz bija vai arī joprojām ir par uh, savām interesēm, piemēram, Eiropas Savienības interesēm. Ja jūs vēlaties uh, ārpolitiku veidot ar tirdzniecību, tad jums jāzina ļoti skaidri, kāds ir jūsu tirdzniecības intereses, un tas nemaz nav tik vienkārši. Ja jūs aizstāvat vienu sektoru, tas var negatīvi ietekmēt citu sektoru. Tātad tirdzniecības politika būtībā uh, ir atkarīga no lobbyistu līdzsvara, un tas var viss mainīties pēdējā brīdī. Uh, Tātad ārpolitika kādreiz uh, tāda nebija, bet tagad tā uh, kļūst uh, tāda. Un tā ir problēma, veidojot ārpolitiku, jo jums ir jāveido ārpolitika un jāsaskars ar lobbyistu ietekmi. Jo nacionālās valdības šajā globāli savstarpēji atkarīgajā pasaulē uh, zaudē leģitimitāti. Cilvēki vairs netic, ka nacionālās valdības var atrisināt visu šīs lielās problēmas. Tātad, ko mēs varam darīt? Mēs atgriežamies pie tā, ko uh, Landsberģa kungs teica par demokrātiju. Šeit ir demokrātijas uh, plaisa, un mēs nezinām, kā to risināt. Un Kelam kungam visbeidzot par uh, tiesiskuma nozīmes palielināšanu. Jā, protams, es viņam piekrītu, bet vienīgā problēma ir tā, ka ķīnieši, indieši, no nu, Brazīļa varbūt ne tik ļoti, bet tomēr uh, domā, ka šodien pieņemtie noteikumi tika pieņemti bez viņiem, un viņi saka, tagad jūs gribat, lai mēs tos vienkārši pieņemtu. Tātad šeit ir dilēma. Var dot viņiem iespēju piedalīties, izteikties un dot atbildību vai arī prasīt uh, piedalīšanos un atbildību, lai dot viņiem lielāku teikšanu. Mēs nezinām, ko darīt. Tā ir politiska izvēle, kas ir jāizdara. Bet mēs esam ļoti nedrošā situācijā. Es domāju, ka ir iespējams milzīgas krīzes, pat kari, par šiem jautājumiem. Ja mēs nesadarbosimies, ja mēs nespērsim pareizos soļus, tad uh, būs iespējams hauss. Excepcionalmente. <laughs> nu, izņēmumu kārtā došu vārdu Salfrankskungam. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es ļoti atvainojos tādēļ, ka es ierados ar nokavēšanos uz debatēm. Es biju aizņemta citā sanāksmē un tāpēc es gribētu pateikties kolēģiem, kas norganizēja šo noklausīšanos eh, par Brīks valstīm. Pateicos arī visiem eh, kas uzstājās, un es diemžēl nokavēju vai jaukunga. Uh, uzstāšanās, taču es viņu pazīstu jau ilgus gadus, un es esmu pārliecināts, ka viņa uzstāšanās bija ļoti laba, bet es negribētu, lai viņš dodas prom neatbildot uz jautājumu, kas mani nomoka. Es domāju, ka jūs varbūt eh, zināt par kādu pētījumu kurā tiek teikts, ka uh, tuvāko 35 gadu laikā ekonomiskā as pārvietosies no Atlantijas okeāna uz Indijas un Kluso okeānu un kā rietumu noriets ir sagaidāms. Nu, un ASV šajā ziņā ir norietošas supervalsts, bet tur tiek pieminēts arī Eiropas Savienības dalībvalsts. Tur ir teikts, ka Austrija uzņem divreiz vairāk bēgļu nekā mm, Brazīlija, ka Slovēnija saņem trīsreiz vairāk medaļu Olimpiskajās spēlēs e, nekā Indija un kā Grieķija zinātniskā konferencēs publicē daudz vairāk nekā Dienvidāfrika. Nu, protams, pats svarīgākais ir tendences, un mēs runājām par dažām mazām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Ja mēs runātu par lielām valstīm, tad šāds salīdzināšana būtu vēl kontrastaināka. Bet, nu, es gribētu parunāt par to kontekstu, kas ir starp ES un Merkosūru. Un eh, tad runājot par šo eh, budžetu 2011. gadam, kur tiek atņemt finanšu līdzekļi tādām valstīm kā Meksika un Brazīlija, lai dotu priekšroku Ziemeļāfrikai jau vidusjūras reģionu valstīm. Jo šīm Briks valstīm jau nav no nepieciešamas žēlstības dāvanas, bet gan iespējas. Un Nu, zināmā mērā mm, tagad jautājums ir tāds, vai Eiropas Savienībai vajadzētu vairāk interesēties par BRICS. Uh, valstīm un sniegt viņām vairāk finanšu palīdzību vai nevajadzētu. Un paldies priekšsēdētāji, ka man atļāvāt atbildēt uz šo jautājumu. Labi, tālāk lūdzu atbild. Uh, uzrunātais kungs, šis ir ļoti sarežģīts jautājums, ir ļoti grūti arī atbildēt uz to. No vienas puses tas, ka Eiropa ir norūpējusies par to, kas notiek Ziemeļāfrikā, ir ļoti laba zīme. Un kā um, attiecības ar Arābu valstīm un tā saucamajam Arābu pavasarim būtu kaut neliela iespēja pārvērsties par kaut ko labu, bet simboliskā līmenī. Mm, un par subsīdijām, tad eh, tā ir tiesa, ka Brazīlijā un Meksikai nav vajadzīgas nekādas subsīdijas. Mums ir vajadzīga sadarbība, tirtniecības līmenī, un e, mums ir nepieciešams doties uz Āfriku kopā, jo tur mēs daudz ko varam darīt. Mēs varam veidot dažādu attiecību trīs tur. Ir tūkstošiem lietu, ko mēs varam darīt kopā. Eiropas problēma, īpaši runājot par Brazīliju un Merkosur, ir jautājums, jautājums, kas skar pārunas starp Merkusūru un ES. Tagad, kad mēs paskatāmies uz ASV, kas tagad arī at, noņem eh, savas subsīdijas etanolam. Nu, un tad, ja Eiropa mums neļauj eksportēt mūsu e, e etanolu, uh, nu tad, protams, ka tas mums rada problēmas. Es domāju, ka tās ir tās zīmes, kas ir svarīgas. Eiropa ir gatava veidot ciešas attiecības ar Latviju Amerikas valstīm. Tā ir vai tā nav? Un ir jāspēj ņemt vērā arī otras puses intereses. Nevar teikt, mums ir taisnība un jums nav. Tas ir daudz svarīgāk nekā atņemt finanšu palīdzību. Atņemt finanšu palīdzību Meksikai un Brazīlijai. Es nezinu, vai es jums atbildēju, bet šis ir ļoti grūts jautājums. Bene, grazie ai relatori, grazie ai colleghi. Jā, paldies, paldies visiem kas uzstājās. Paldies arī kolēģiem, kas um, iesaistījās šajās interesantajās diskusijās. Un nākošais darba kārtības punkts. Tā ir ieteikuma padomai un komisijai par sarunām attiecībā uz asociācijas uh, nolīgumu starp Eiropas Savienību un Moldovas Republiku. Šī ir jau otrā reize, kad diskutējam par šo jautājumu. Runa iet par uh, sarunām par asociācijas uh, nolīgumu starp ES un Moldavu. 72 grozījumi ir iesniegti. Ar referents ir izstrādājis deviņus kompromisu grozījumus. Inta komiteja šo pēcpusdienu balsoja par atzinumu un mēs balsosim par šo tekstu rīt. Vacenkungs ir uh, referents par šo jautājumu un var dot viņam uzreiz vārdu, lai viņš varētu uzstāties. Prezidente, Um, like es gribētu sākt pateicoties visiem kolēģiem kas ir piedalījušies debatēs par šo ziņojumu ar vērtīgiem priekšlikumiem. Gribu pateikties arī N referentēm no pārējām grupām, ar kurām man bija ļoti laba sanāksme pagājuši nedēļ. Rezultātā ir panākti e, panākta virkne kompromisa grozējumu, un es gribētu paskaidrot, uh, ka es centos panākt uh, pēc iespējas lielāku kompromisu skaitu. Man liekas, ka tas ir īpaši svarīgi, kad mēs runājām par mūsu austrumu kaimiņiem, un mums ir jāpieņem saturīgs un plašs konsensus par uh, nākotni, un mums jācenšas uh, panākt to, ka mēs runājam vienā balsī, kad attiecamies pret šīm valstīm. Un uh, tieši tās ir atrodams manis sagatavoto kompromisu grozījumu pamatā. Es gribētu pateikties arī Inta komitejai, kas šodien nobalsoja par atzinumu. Uh, kuru iesniedza Dēvids Martins, un es gribētu pateikt, ka atzinums man kā referentam nerada nekādas grūtības, un es gribētu ieteikt kolēģiem pieņemt atzinumu, kā to grozīja Inte komiteja, un padarīt to par mūsu ziņojumu daļu. Daudz grozījumi, ko ieteica kolēģi, ir ietverti, un es ceru, ka kolēģiem tie ir uz gala, tāpēc es nesaukšu tos visus pēc kārtas. Tomēr es gribētu veikt mm, zināmas izmaiņas vienā no kompromisa grozījumiem, ņemot vērā diskusijas, debats, kas bija ar ēnu referentiem. Tas attiecās uz kompromisa grozījumu, kas attiecās uz pirmā punkta A apakšpunktu. Un jaunajā kompromisā būs teikts, un es atvainojos, ka tas ir diezgan garš teikums angliski, es negribētu būt to vidu, kas um, kalpo par um, savas valodas kaprats, tāpēc nu, būtu nepieciešams veikt um, gramatikas uzlabojumus un salikt arī komatus. Citādi tas būtu kā pārsaldīts ēdiens. Bet, nu, tur ir uh, jārunā par. Uh, e es perspektīvu un nevis es dalībās perspektīvu. Pamatot e, es e, perspektīvu balsoties uz Lisabonas nolīgumu 49. pāntu, ir jāņem vērā arī struktūrālās e, reformas, un tā ir svarīga svīra uh, lai pieņemtu konstitucionālas reformas un arī katalizators šīm reformām. Un es ceru, ka ar šo pārformulējumu kompromisa grozījumam es spēšu rast atbalstu grupā. Protams, es esmu gatavs uzklausīt kolēģus un viņu viedokli par šiem kompromisu grozījumiem. Paldies, tālāk došu vārdu ēnu referentam. Pirmais sarakstā ir Trajāns Ungurijānu. Jā, es te sēžu jums taisna daguna priekšā. Ļaujiet man sākt ar pateicību referentam, kurš izrādīja, ja tā varētu teikt, ļoti konstruktīvu nostāju. Jo mūsu debates bija ļoti sarežģītas, un es uh, esmu gatavs pateikt, ka mēs atbalstām kompromisu, kuru viņš tikko nosauca. Man liekas, ka politiski tā ir ļoti gudra formula. Ja neskaita šo, tad nekādu lielu problēmu ar grozījumiem nav. Es domāju, ka mēs patiesībā esam pabeiguši pēdējo uzklaušanos, un es gribētos. Un es gribētu vēlreiz pateikties referentam. Paldies, tālāk Jons Pasku, AFET komitejas priekšsēdētājs. Paldies! arī man nav nekas, ko iebilst pret Ungurjāno kunga teikto par šo ziņojumu. Arī mēs piekrītam tam, ka referents ir paveicis nopietnu profesionālu darbu, atrodot kompromisa formulējumu ļoti svarīgiem elementiem, un arī es gribētu atbalstīt šīs pēdējā brīža izmaiņas Un, protams, tas, ko mēs vēlamies, ir solis uz priekšu tajā, lai Moldova veiktu struktūrālās reformas un kļūtu eh, kādu dienu par mūsu savienības locekli. Es domāju, ka ieguldītais darbs ir tiešām vērā ņemams. Uh, Un es varu vienīgi atbalstīt to, ko teica mans kolēģis Ungurijāno kungs par referenta ieguldījumu risinot šo sarežģītos jautājumus. Tādēļ es vēlreiz gribu pateikties priekšādatā kungs un gribu pateikties arī referentam un kolēģiem par paveikto darbu. Paldies! Tā, trešais sērakstā Werners Šulcs, zaļo vārdā. Priekšsēdētāj kungs, referenta kungs. Ir uh, daudz kolēģi, kas piekrīt, uh, tas ir izdevies, šis ir ļoti izsvērts un sabalansēts ziņojums un iedrošina valsti īstenot reformas, reformas tiek atbalstītas un vēl aizi izcelts, pasvītrots. Es esmu ļoti iepriecināts par tajā strīdīgajā punktā, kāds jau līdz šim bija, ka tajā arī tāds ļoti veiksmīgs formulējums ir izdevies kompromiss un orientācijas 49. pāntu. Kā arī uz Eiropas perspektīvu esmu ļoti apmierināts ar šo ziņojumu un vēlos pateikties referentam par ļoti labu sagatavoto darbu. Un tas ir devis iespēju šādu plašu uh, konsensus sasniegt, tas palīdzēs Moldovai un, protams, iepriecinās arī iesaistītās puses. Paldies! Nākošais runātais Tanoka kungs. Uh, thank you, Chairman. Well, the ECR group as well supports uh, Graham Watson's. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu teikt, ka divi rumāņu kolēģi runāja par šo Moldovas jautājumu. Un tad, ja es pareizi atceros, tad eh, ir divas valstis, eh, par kurām vienmēr ir kāds, kas runā par Ukrainu, vienmēr runā poļi. Un Protams, man liekas, ka var atbalstīt Eiropas perspektīvas, un es varētu vienkārši ieteikt poļu kolēģiem atbalstīt rumāņus, un rumāņi tad atbalstīs poļus un tas noteiks mūsu attiecības ar Moldovu, Ukrainu un, zināmā mērā, arī Baltkrieviju nākotnē. Un es domāju, ka šo valstu iedzīvotāji ir ieinteresēti pārvarēt. Visādas grūtības. Un es ļaušu pie visiem šiem jautājumiem, lai te tiem strādā moldovologi un ukrainologi, ja tādi ir. <laughs> Expensive, but beautiful. <laughs> Let me say. Kolēģis Salafranka, prego. Salafrankas kungs, lūdzu. Gracias, señor presidente. Paldies, priekšsādātāja kungs, kaut arī mūsu ēnu referents un Gurjano kungs jau pastāstīja, kāda ir mūsu grupas nostāja. Es tomēr tautas partijas vārdā gribētu pateikties referentam Vocanu kungam par to, ka viņš tik ļoti labi prata vadīt dialogu, un es saprotu eh, to, ko mums lūdz Tanuka kungs, lai mēs tāpat eh, izturētos arī pret citām valstīm. E Onorevole Makovei. Tagad Makovei kundze. Oh, thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji. Es saprotu, ka ir panākta vienošanās par mutisko grozījumu, kuru piedāvā referents, un man liels prieks par to. Gribētu pateikt dažus vārdus par atsauci uz 49. līguma pantu un uz dalību. Un svarīgākā lieta ir tā, ka šajā gadījumā, Moldovas republikas gadījumā, mēs uh, skatām lietas būtību, mēs skatām sasniegumus, ko ir guvušas Moldovas iestādes un tauta, un visi pieliek tiešām liels pūliņus un panāk labus rezultātus. Tas ir panākts pēdējos gados. Tātad tā ir tehniskā izvērtēšana, kas, eh, kuras rezultāti ir jāņem vērā mūsu politiskajā lēmumā. Tātad mēs skatījāmies, ko šī valsts ir panākusi, padarījusi, un tāpēc mums tas ir jāatzīst un jāiedrošina viņi turpināt šīs reformas, jo galu galā tas taču ir mūsu mērķis eh, iedrošināt viņus turpināt reformas tautas labām. Un uh, otrs punkts, ko gribētu īsti pieminēt, ir tas, ka 15. un 16. jūnijā uh, bija parlamentārās sadarbības komitejas sēde šeit Briselē un no, Republikas, uh, no Moldovas Republikas parlamenta bija kolēģi ieradušies un mēs pieņēmām dažādas rekomendācijas par dažādām jomām, arī par valsts attīstību. To vienkārši gribēju jūs par to informēt, un rekomendācijas tika nosūtītas arī šai komitē. Paldies! Raportēr for the conclusion. Un tagad referenta kungs noslēgumā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es, man tiešām ir paveicies, ka varu būt referents par Moldovu un nevis par kādu no Moldovas lielākajām kaimiņu valstīm. Uh, Paldies Ēnu referentiem par laipniem vārdiem un par pacietību, kādu viņi izrādīja, gatavojot šo ziņojumu. Paldies Starptautiskās tiesniecības komitejai, paldies arī Makovei kundzei un viņas delegācijai par ieguldījumu. Es domāju, ka šis ziņojums sūtīs skaidru vēstījumu Moldovai par to, ka progress eh, reformās un progress eh, konflikta risināšanā Piedņestrā uh, tiks atalgots, palielinot atbalstu no Eiropas Savienības, izmantojot principu vairāk par vairāk, ko ir izstrādājusi Eiropas Savienība. Un ir liels prieks redzēt šo Moldovas attīstību, kā Pasku kungs teica, ka tā ir neliela un skaista valsts, un ir prieks sadarboties ar šo valdību Uh, laikā, kad viņiem ir varbūt grūtības valsti attīstīt, bet es tiešām ļoti abrīnoju to progresu, kuru viņi panāk, un es ceru, ka mēs varēsim veidot aizvien ciešākas attiecības ar šo valsti. Es uh, ticu, priekšsādātāja kungs, ka droši vien, ka vajadzēs balsot rīt par šo ziņojumu. Bene, kolēģi, grazie a tutti, una breve... Labi, kolēģi, paldies, paldies visiem, un tagad uh, eh, īsts pārtraukums desmit minūtes līdz pulksnes 17.30. Vedranno, eh? Spero, perché fate...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

Bene, cari colleghi, <clears throat> rispettiamo la. Darbie kolēģi, mums eh, jāstrādā ievērot laika grafiku un eh, cienīsim arī mūsu viesus. Tādēļ sāksim tūlīt pat. Esam tikai dažas minūtes nokavējuši. Mūsu viesis ir ieradies eh, ļoti saulēcīgi. Un no otras puses, jāsaka arī, ka mums ir ļoti piesādināta darba diena un arī jāsaka, ka nepieciešama zinām elastības daļa. Tādēļ vēlos Irākas republikas uh, padu, reprezentatīvās padomas uh, priekšsēdētāji. Un 17. kanālā jūs. Uh, dzirdēsiet uh, tulkojumu arābu valodā. Tā tad atgriezīšos pie uh, jautājumu priekšsēdētāja kungs, Otama Al-Nujafī kungs. Jūsu klātbūtne ir skaidra zīme, kā attīstības starp mūsu parlamentiem veidojas un uh, Padziļinās mūsu parlaments ļoti interesēts uzklausīt, kā attīstās demokrātija jūsu valstī. Šī interese ir uh, atkārtot izrādīta un tādēļ vēlos norādīt uz pāris faktiem šai sakarā. Mūsu komiteja nolēma tādu ļoti cienītu uh, kolēģi no Itālijas, Mauro Kongu. Viņš arī ir delegācijas vadītājs. Uh, vada manu grupu manā frakcijā, un mēs uzciešam viņam ziņojumu par attiecībām starp ES un Irāku. Ir arī pirmā parlamenta delegācija viesojusies Irākā. Stevensona kungs vadīja šo delegāciju. Viņš ir atbildīgs par attiecībām ar jūsu valsti. Šī vizīte pagājuši, kad notika, tā bija uz Bagdāti. Mēs organizējam arī publisku uzklausīšanu, to organizēja mūsu komiteja maijā. Mēs īpaši diskutējām par ekonomisko situāciju un sociālo situāciju jūsu valstī. Par šīm uzklausīšanām arī jāsaka, ka Tās bija ļoti interesants un ļoti daudz, ko dzirdējām no pilsoņiem jūsu uh, valstīs. Uh, pilsoņi stāstīja par to, kas notiek jūsu valstī. Mēs uh, dzirdējām pozitīvus stāstījumus, bet arī kritiski vārdi tika teikti. Dzirdējām, ka Irāka no vienas puses ir. Uh, uh ar zinām labklājību un kur katrs pilsonis neatkarīgi no tā uh, reliģijas vai izcelsmes var iesaistīties uh, sabiedriskajā dzīvē, izmantot brīvības un arī pildīt savus pienākumus. Un šādā izpratnē gribam arī turpināt veidot mūsu viedokļu apmaiņu. Ceram, ka jūs esat gatavi arī tā rīkoties un uh, Vēlamies visā iespējamā solidaritātes aptvērumu veidā būt, veidot saiknes ar jums. Ir plānots partnerības nolīgums. Es izskatīšu šo tekstu, tas arī tiks, cerams, pieņems, un tas divpusējās attiecības padziļinās un attīstīs. Irāka ir bagāta valsts, tā ir daudz um, izēvielu un arī mm, plaša civilizācijas vēsture ir šajā valstī veidojusies. Tā ir arī ļoti sena vēsture, kā arī tauta, kas uh, ir pieņēmusi augstākos morāls standartus. Es domāju, ka tā ir gluži īpaša identitāte kuru mēs respektējam. Ir dažādi veidi izaicinājumi, ar kuriem saskaramies nākošajā stundā par to runāsim. Jums un arī komitejas deputātiem vēlos vēlreiz teikt paldies. Sirsnīgi sveicu jūs visus, jums ir iespēja uzstāties. 15 minūtes uzklausīsim jūs, un pēc tam varēsim arī diskutēt. Ceram, ka varēsim veidot dziļas un viss aptvarošas attiecības. Paldies jums vārds. Šukran džazīlen, Sīd Raīs Dželsa, Sīd. Paldies, liels paldies, Albertīnī kungs, priekšsēdētāja kungs. Hādī fursatun tayyibatun nabtahiluhā linuhayy. Šī ir lieliska iespēja, kur gribētu arī izmantot un sveikt jūs Irākas tautas vārdā un uh, sveikt visus eiropiešus. Mēs sakām salām, miers jums visiem un uh, ceram, ka nākotnē mēs veidosim tiešām ļoti labas attiecības starp tautām, balstoties uz solidaritāti un mieru, lai veidotu miera pilnu valsts pasauli, kur būtu taisnīga attieksme starp visiem cilvēkiem. Dargie kolēģi, dāmas un kungi, viena no iezīmēm mūsu tautai ir, ka viņi ir uh, tāda ļoti dzīvotspējīga tauta, kas eh, saskaroties ar dažādiem iznīcinājumiem, izaicinājumiem, eh, kad eh, tiek sagrauta ekonomika, katru reizi pēc tam mūsu tauta cenšas atdzimt no pelniem kā fēniks un atdzīvoties, atjaunoties un kļūt vēl stiprāk. Un uh, mūsu tauta, mūsu valsts ir uh, viens no senajām civilizācijām, un uh, arī radošajās izpausmēs sevi ir pierādījuši. Un karš, kas ir bijis lāsts mūsu valstī, var uh, tomēr nākt par labu, un es ceru, ka mūsu valsts un mūsu tauta varēs nākotnē dzīvot mierā. Mūsu valsts un tauta ir pārcietusi smagus laikus, viss ir sagrauts, infrastruktūra ir iznīcināta un pilnībā situācija ir tāda, ka mūsu valsts ir bijusi kara lauks arī citu valstu karaspēkiem un nevainīgie iedzīvotāji, miermīlīgi iedzīvotāji maksāja savu cenu par šiem notikumiem. Mums ir arī bezpajumtnieki un uh, cilvēki, kas uh, cieš no šīs situācijas. Ir arī ārējas varas, kas cenšas uh, mūsu valsti destabilizēt ir dažādi meli, dezinformācija, mēs īsti nezinām, kas notiek, un ir uh, tāda iekšēja balss, kas vēlas uh, iznīcināt valsti, radot sektu konfliktus, uh, sagraut valsti pilnībā. Mēs redzam, ka tiek izmantot šis vakums, lai zaktu, laupītu, piesavinātos līdzekļus nelegālā veidā, un tāpēc mūsu valsts cenšas atgūt savu suverenitāti, savu varu pār valsti, pār savu likteni un labklājību un nākotni. Tagad mums ir parlaments, kas cenšas eh, būt pilsoņu pārstāvji, atjaunojot eh, vienotu demokrātisku Irāku un garantējot mieru un stabilitāti saviem iedzīvotājiem. Bet dažkārt, eh, diemžēl, mūsu cerības tiek sagrautas un nevar tikt piepildītas, jo mums ir jaundzimusi demokrātija, kuru tagad, diemžēl, grauj šie te sektu konflikti un citas problēmas, ar kurām saskaramies. Mēs, kā Irākas parlamenta pārstāvji, cenšamies eh, kaut ko darīt, lai varētu garantēt uh, to, ka mēs uh, runājam pilsoņu vārdā un neesam valdības Uh, runas vīri. Mēs vēlamies um, iedrošināt cilvēkus uh, strādāt tādā produktīvā veidā. Demokrātija mums nav sveša mūsu kultūrai, mūsu vēsture pierāda, ka mūsu valsts un mūsu tauta bija klāt arī pie demokrātijas rašanās, un uh, mēs tomēr esam aizmirsuši, kā to īstenot, jo tik ilgu laiku neesam baudījuši demokrātiju. Pēdējos dažos mēnešos Irāka piedzīvoja to, ka mēs tiešām vēlamies mieru un mēs vēlamies cīnīties pret korupciju um, valsts struktūrās, pret uh, nelegālu uh, līdzekļu piesavināšanos. Mēs vēlamies eh, informēt cilvēkus par šiem notikumiem. Vēlamies izkļūt no ekonomiskās un politiskās krīzes, ar kuru saskaramies. Un es gribētu lūgt jūs eh, mums palīdzēt pārvarēt šo krīzi un risināt problēmas, ar kurām saskaramies, lai mūsu valsts varētu atgriezties pie savas humanitārās lomas, um, veidojot um, mierpilnu dzīvi visām tautām Irākā, un šodien mēs aicinām Eiropu, Eiropas valstis un Eiropas Savienības institūcijas un tautas investēt mūsu ekonomikā, rūpniecībā un tehnoloģijās mūsu valstī, jo mūsu valsts šobrīd ir uh, atvērts tirgus ar labām nākotnes izredzēm. Un nevaram noliegt to, ka Irāka ir spējusi pārvarēt savas uh, problēmas, atjaunot mieru reģionā. Un, ja krīze turpināsies, tad uh, tas būs kā vulkāns šajā reģionā. Irākas uh, tautas uh, solidaritāte un darbs būtu jāatbalsta situācija reģionā ir uh, kā zobens ar divām pusēm. Tas var uh, visu ietekmēt pozitīvi vai arī uh, negatīvi. Un es domāju, ka tā ir visu mūsu atbildība. Mēs atbalstām tautas gribu, mēs neatbalstām valdības gribu. Mēs vēlētos uh, arī aktīvi piedalīties šajā demokratizācijas procesā. Mēs esam pret uh, represijām, kas turpinās, un uh, cīnāmies pret korupciju mūsu valstī un uh, reģionā. Bet, kā jūs zināt, kolēģi, mēs esam pret šo dubultstandartu politiku, kur dažkārt piedzīvojam mūsu reģionā. Uh, tāda draugu būšana, radu būšana, korupcija ir viena lieta, un uh, nav svarīgi, kurā pasaules vietā tas tiek īstenots. Mēs nevaram aicināt šīs problēmas risināt vienā valstī un citā pasaules vietā savukārt to re, ignorēt. Mums vajadzētu strādāt saskaņā ar tautas gribu, un pēc pieredzes Irākā mēs esam guvuši vairākas mācības. Un viena no tām ir tā, ka e, tās grupas, kas Irāku cenšas padarīt par sektu kara lauku, e, pret to ir jācīnās. Mēs e, noteikti mūsu Eiropas kolēģi apzinās, ka iekšējās problēmas ir jārisina, un ja mēs to nedarīsim, tad mēs eh, saskarsimies ar sienu un mūsu eh, problēmas netiks atrisinātas un uh, ieroči, kā jūs zināt, nav vienīgais instruments, uh, kas būtu izmantojams problēmu risināšanai. Mums vajadzētu rast miermīlīgus risinājumus problēmām un vēlreiz gribētu uh, pateikties jums visiem par šo laipno ielūgumu un iespēju īsi jūs informēt par situāciju Irākā. Grazie, eh, signor Presidente. Eh, abbiamo... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Līdz ar to mēs eh, sākam diskusijas. Pirmais runātājs - kolēģis Stevensons. Liels paldies, priekšsādātāji. Un liels paldies arī par to, eh, ka jūs nepārtraukt izrādāt savu viensmīlību un mūs aicināt piedalīt uh, AFET komiteju sanāksmēs. Es vēlētos um, arī izteikt savu gandarījumu par to, ka nu Joifī kungs ir mūsu vīdu un visus cits, kas ieradušies no Irākas, tiešām mums ir tas prieks un gods jūs šeit Eiropas parlamentā uzņemt. Man arī bija tas gods vadīt mūsu mazo delegāciju uz Bagdādi šī gada aprīlī, un es vēlētos jums vispirmām kārtām pateikt par to, ka uh, izrādījāt tik lielu viesmīlību un par to, kā mums bija iespēja tikties ar Talibānī kungu, pašreizējo prezidentu, arī tikšanās ar jums. Nu, Jaifī kungs bija viens no galvenajiem notikumiem. Mēs tikāmies arī ar prez... premjerministra vietnieku, ar dažu žādiem mm, komiteju priekšsēdētājiem, pārstāvju padomē. Un viena no galvenajām lietām, ko mēs apspriedām vizītes laikā, bija Nacionālās vienības valdība. Mēs bijām vīlušies par to, ka uh, Mēs vēl nesam redzējuši to, kā tiek iecelts iekšliet un aizsardzības ministrs, kas ir bijis viens no galvenajiem elementiem, par ko mēs bijām vienojušies. Un ir ļoti daudzas lietas, kas nav bijušas piepildītas. Tā mums ir liela vilšanās. Valdībai tika dotas vairāk nekā simts dienas, un, protams, mēs gaidījām kaut ko vairāk. Ekscelents, mēs ar jums runājām pusdienās. Un tas man sniedza mierinājumu, jo redzu, ka mēs tomēr uh, tuvojamies tam, lai šī samatā iecelšanas notiktu, lai pašreizējā valdība kļūtu patiešām reāla. Mēs neuzskatām, ka visi šie ministru amati tiktu pildīti premjerministra personā. Tad, kad mēs bijām Irākā, mēs, protams, runājām arī par slakteņu, kas notika 8. aprilī Kamašrafā. Un ar jums, speaker kungs, mēs apspriedām to, kā atrisināt šo krīzi Un um, mēs uzņēmām ļoti daudz cilvēkus no Kāmā Šrafas Eiropas Savienības dalību valstīs, kā arī ASV. Kanādā un Šveicē. Mēs pilnībā atzīstam Irākas suverenitāti pār savu teritoriju. Tomēr mēs atbalstām Navie Pilēju kundzi no um, ANO, viņa ir augstā pārstāve cilvēktiesību jautājumos, un mēs atbalstam viņas aicinājumu uz to, ka ir nepieciešams veikt izmeklēšanu par to, kas notika 8. aprilī, un to aicinājumu atbalstīja arī baronese Štone. Es ar jums, ekscelence, pusdienās runāju par iniciatīvu, ka ministru padomēji, komisijai un Eiropas parlamentam varētu būt tāda kopēja nostāja par investīcijām Irākā. 5. un 6. decembrī šogad notiks sanāksme, nu, kur par to tiks runāts. Un tiks aicināti dažādi pārstāvji no visas Eiropas, lai pārliecinātu par to, ka Irāka ir brīnišķīga iespēju zeme, kur ir iespējams radīt darba vietas, un ka tā ir lieliska iespēja arī es uzņēmējiem. Un es ļoti priecājos, ka šajā konferencē uh, piedalījās Talebanī kungs, Barozo kungs, kā arī Donalds Tusks. Tas viss parāda tikai to, cik svarīgas ir mūsu attiecības ar Irāku un cik svarīgi tas ir Irākas ekonomiskai uzplauksmei, uzplaukumam. Paldies par šī konferences organizēšanu. Paldies Stevensona kungam tālāk. Mario Mauro Irākas referents. Grazie, signor Presidente. Mm, signor Presidente. Paldies, priekšstādātāji kungs. Irākas parlamenta priekšstādātāji kungs, esmu iepriecināts tikties ar jums. Pirmā tikšanās reize bija Bagdāte, un šī vizīte uz Bagdāti man ļoti uh, iespaidoja. Paties ļoti iespaidoja, un it īpaši tas jāsaka par Irākas tautu. Es redzēju tādu, uh, tiksim, tādu gribu dzīvot, un tas ir, um, kas ļoti palīdz uh, attīstīties un arī turpināt darbu, un tas ir arī, teiksim, tāds eh, iemesls pat riskēt ar savu dzīvību šī mērķa eh, labā. Cilvēki mirst, jo dz mīl dzīvi, cilvēki mirst, jo viņi apzināti mm, to dara, lai saglabātu spēju, lai institūcijas turpinātu strādāt, lai skolas varētu darboties un universitātes un tā tālāk. Uh, Un tas notiek arī daļai tādēļ, ka ir daudz terorisma un nepietiekams demokrātijas līmenis. Tādēļ es domāju, ka ir nepieciešams sabalansēts dažādu varu sastāvs. Un vai jūs varētu ko teikt par attīstību? attīstība Eiropa, Irāk atvainojas kopumā. Tātad vai jūs domājat, ka jūs esat sasnieguši tādu uh, uh, lūzuma punktu attiecībā uz uh, valdības uh, darbību. Un kā attīstās situācija, vai uh, valdība var kādu tādu ļoti būtiski ietekmi dot, vai tā var mm, strādāt, lai arī vāras pārstāvniecība būtu tāda uh, sabalansētāka. Un vai jūs domājat, ka nolīguma ar ES, balstoties uz uh, Uh, stabilitātes principiem varētu uzlabot arī situāciju reģionā kopumā. Paldies! Paldies, nākošais runātājs Sela Frankas kungs. Paldies, priekšstādātā kungs, arī es gribētu uh, sirsnīgi sveikt Irākas uh, parlamenta priekšsādātāju un mans politiskās grupas vārdā izteikt atbalstu un solidaritāti. Vēlos to teikt eh, saistībā ar demokratizāciju, ar konsolidāciju un mieru centieniem. Mēs sadzinīgi vērtējam šīs pozitīvās ziņas atgriešanos eh, pie regulāras eh, naftas iegultņu un naftas krājuma izmantošanas, kā arī naftas ieguvs procesa. Kā arī runājot par upuriem, jāsaka, ka situācija ir ļoti satraucoša līdz pat uh, 105 cilvē, 705 cilvēkiem šogad tas ir ļoti tāds uh, satraucošs skaitlis, un mēs uh, redzam jūsu centienus. Es gribētu atsaukties arī uz to, ko teica Stīvensa kungs, uz to, ka būtu nepieciešams iecelt iekšlietu un aizsardzības ministru, un es gribētu zināt, kā jūs un jūsu delegācijas uh, pārstāvji, kuras es izmantošu iespēju tagad uh, sveikt mūsu vidū, kā, kā jūs to redzat. Un tad es gribētu izteikt bāžas, kas stās ar Ašrafas nometnes iemītniekiem augstā pārstāve jau ir vērsusies pie jūsu attiecīgajām iestādēm ar lūgumu darīt visu, lai neatkārtotos tāda dramatiska situācija. Nu, un man priekšsādātāja kungs ir jautājums par nolīgumu starp jūsu valsti un ASV par to, ka tiks atsaukti 46 tūkstoši um, ASV karavīru līdz šī gada beigām. Mans konkrētais jautājums ir par to, vai jūs spējat pašlaik eh, garantēt savas gaisa telpas drošību, arī eh, drošību jūsu apgādē ar elektroenerģiju, un vai jūs varat aizsargāt savus naftas ieguves punktus, un kā jūs skatāties uz to, kā iespējams ASV e, militāra personas varētu palikt ilgāk jūsu valstī? Vai jūs uzskatāt, ka viņiem ir jāpatiek paliek ilgāk, vai arī jums liekas, ka šīs nolīgums ir jāizpilda nekavējoties? Grazie, honorevole Salafranka. Paldies, Salafranks kungam. Brepols nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Arī es gribētu sveikt Irākas parlamentu priekšsēdētāju. Esmu ļoti iepriecināta, ka mm, viņš tik ļoti skaidri izteicās un teica, ka mm, Irāka ies pa demokrātijas un miera ceļu. Un arī skaidroja, kā viņš praktiski to vēlas īstenot. Priekšsētais kungs jau norādīja uz dažām problēmām ar apspiešanu, represijām un tā tālāk. Arī no manas puses pāris jautājumu. It īpaši tie ir saistīti ar nozīmīgiem cilvēktiesību jautājumiem Irākā. Vēlos īpaši atsaukties uz viedokļu brīvību un preses brīvību. Es gribētu no jums, priekšstādē kungs, dzirdēt, kādi pasākumi tiek plānoti, lai nodrošinātu brīvu viedokļu paušanu un lai presa varētu strādāt brīvi, neierobežot mēs. Uh, dažos ziņojumos, ko, piemēram, Human uh, Right Watch ir sastādījis, esam dzirdējuši un lasījuši, ka darbs kā uh, darb, žurnālists darbs ir sarežģīgs Irākā, ka uh, dažkārt tiek izteikti draudi vai iebaidīšana, gribētu dzirdēt jūsu viedokli, un tas pats ir sakāms par nāves sodu. Jūs zinat, ka Irāka ir valsts, kurā uh, ir um, visā pasaulē augstākais, um, viens no augstākajiem nāves sodu izpildes līmeņiem. Es domāju, ka ceturtajā vietā jūs esat. Nāves sods tika atkal ieviests 2004. Uh, gadā un aptuveni 300 cilvēki jau ir notiesāti ar, to, ar nāvi. Tie ir uh, Amnesty International skaitļi. Dažkārt informācijas ir ļoti maz, dažkārt tiek runāts par to, ka tūkstošiem cilvēku, ja tūkstoši cilvēku ir mm, viennieku, jeb, teiksim, kamerās un gaidot nāvi. Vai jūs varētu izskaidrot jūsu politiku attiecībā uz nāvis sodu piespriešanu Irākā cilvēktiesību komiteja šodien no rīta? diskutēja un runāja par starptautisko kriminālu tiesi un vai sastībā ar šo jautājumu ir kāds progress, es domāju, Romas līguma ratificēšanu par starptautisko kriminālu tiesu. Un tagad jautājums par sieviešu situāciju Irākā vārdarbība pret sievietēm. Tā ir liela problēma eh, Irākā eh, nonāvēšanais cieņas un vardarbība ģimenē ir uh, problēma sievietēm un jauniem ja meitenēm. Ir arī seksuāla vardarbība vērsta pret uh, sievietēm un meitenēm. Vai jūs varat ko teikt par tiem pasākumiem, kādus Irākas parlaments uh, plāno, lai risinātu šo problēma. Un varbūt jūs varētu ko teikt par Mosulu, trešo lielāko pilsētu Eiropā, uh, eh, Irākā. Es domāju, ka Mosula ir ļoti nozīmīga pilsēta, lai valstī būtu miers. Un, ja nemaldos, tad priekšsēdētāja kungs, jūs uh, nesen piedāvājāt uh, piešķirt uh, pusautonomu uh, statusu Mosulai, ka tā būtu sunītu pus. Uh, autonoma uh, apgabala sastāvdaļa. Vai jūs varētu paskaidrot sīkāk, kā jūs to domājat? Paldies. Paldies, Brepals kundzei, tagad Tetkins kungs. Džeman. Priekšsādātāji, spīker kungs, laipni lūdzam mūsu veido arī jūsu delegācijas. Uh, pārstāvjiem. Es esmu bijis parlamentu pārstāvis Lielbritānijā, bet jāatzīst, ka tas nav nekas salīdzinot ar to, ko nozīmē būt parlamentu pārstāvim. Irākā ņemot vērā to, kādas grūtības jums ir jāpārdzīvo, es gribētu e, izteikt tomēr vairākus komentārus. Pirmkārtām, jūs neizklausāties pārāk optimistisks. Uh, Un es tomēr ceru, ka tas nav jūsu pamatnoskaņojums, jo, protams, es apzinos, cik daudz e, pārtīju jums ir un kā jums tur ir jācīnās un cik grūti ir panākt vienotību viņu vidu. Jo no vienas puses tā ir parlamentārās demokrātijas e, puse, bet no otras puses, ja jūs viss cīnā, skrapēties kā kaķi viens ar otru, tā jau arī tā tālu nevar tikt. Tomēr man ir jāsaka, ka vismaz rodas tāds iespējas, ka lielākā daļa deputātu atbalsta to, ko cenšas valdība darīt. Un katrā gadījumā man ir jautājums. Uh, par to, ko mēs varam darīt kā Eiropas parlaments. Mēs, protams, varam atbalstīt, iedrošināt, mudināt, bet vai ir kaut kas īpašs, ko mēs varētu darīt? Un visbeidzot, es runāšu par kaut ko, kas man ir īpaši sirdī, tuvs, tādēļ, ka es esmu apmeklējis dažādus tuvā austrumu reģionus. Tad uh, karš ir ļoti smagi iedragājis civilizāciju, ar kuru jūs tā lepojaties. Uh, dažādas antīkās lietas, muzeju un tam līdzīgi tika um, apskādēti. Vai jūs varētu mums kaut kādas labas ziņas šajā sakarā pastāstīt? Paldies, Atkinsa kungs, tālāk dod vārdu Kelam kungam. Paldies, priekšstādātāji. Spīker kungs. Mēs e, ļoti priecājamies par to, ka jūs šodien šeit esat ieradies. Tāpat arī jūsu delegācija vairāk kolēģi teica, ka pašreizējos apstākļos Irākas parlaments ir um, vibrējoša aktivitātes un demokrātijas avots. Man pirmais jautājums ir sakojoši, ko jūs vēlties sagaidīt no ES? Es domāju, ka mums ir ļoti liels potenciāls gan ekonomiskajām, gan uh, politiskajām attiecībām. E, es, protams, tajā ir ieinteresēta, to jau jūs tikko dzirdējāt. Vai jūs domājat, ka es pārstāvniecība Irākā ir pietiekama, vai arī jūs gaidat kaut ko konkrētu no mums, vai kādas iniciatīvas no Eiropas Savienības puses? Un tād vēl viens jautājums ir tāds. Es gribētu piekrīt eh, kolēģim Stevensonam un arī citiem, kas norādīja, ka ir ļoti svarīga vienotība valdības iekšienē, jo mums tiešām ir nepieciešams uzticāms partneris. Un trešā lieta, ko es gribēju pateikt, ir situācija Kemberšrafā. Es, eh, es domāju, ka tas, kas tur notika, ir tiešām mm, dramatiski. Un tas, kā izturējās pret tiem cilvēkiem, ko jau pieminēja Sala Frankas kungs, bija tik smagi, kad Eiropas parlaments pieņēma vairākas rezolūcijas attiecībā uz viņu drošību. Un tas ir jāuzskata par tādu kā testu Irākas demokrātijai, tāpēc mēs ļoti, labi, mēs ļoti ceram, ka šis jautājums tiks atrasināts apmierinošā veidā un arī, ka medicīniskā palīdzība tiks sniegta visiem ievainotajiem. Paldies! Paldies Ko Kelama kungam, tālāk Belder kungs. Izraels priekšsēdētājs attiecībām ar Izraelu. E, e. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es sākšu no tādu uh, noslēdzošo daļu. Parlamentu priekšsēdētāja kungs. Es gribu jūs sirsnīgi sveikt šeit. Mēs jau esam arī personīgi tikušies. Vai jūs varētu vēl ko teikt par Irānas ietekmi uz jūsu valsti? Mēs esam ļoti norūpējušies. Kāda ir Irānas ietekme uz Irākas suverenitāti? Esmu arī dzirdējis kā tas ir novedis pie politiskām uh, domstarpībām šī Irānas ietekme, vai jūs varat apstiprināt, ka uh, šīs domstarpības noved pie uh, ekonomiskas uh, konkurences arī, uh, ievērot Turciju, jo praktiski no Irāku, no divām pusēm, no Irānas un no Turcijas ietekme. Uh, Un ko jūs varētu teikt par to? Un vēl viens ļoti nozīmīgs jautājums šeit parlamentā. Mēs esam ļoti norūpējušies par šo sarežģīto kristiešu situāciju, par kristiešu mazākumu Irākā. Un konkrēts jautājums, ko dara jūs parlaments, ko darat jūs, lai aizsargātu minoritātes un rūpētos par to, lai šīs minoritātes paliktu Irākā, jo pēdējo mēnešu laikā uh, uh, dzirdējis, ka uh, kristiešu minoritātei nu, praktiski jūsu valstī nav nekādas nākotnes, un tas ir, um, teiksim, žēl, ka tas tā ir. Paldies, Velderkungs. Līdz ar to jautājumi ir uzdot, un tagad dod jums vārdu priekšsēdētāja kungs atbildē. شكرا جزيلا كثير من الأسئلة متشابهة Paldies. Paldies par iespēju censties atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Es pierakstīju uzdotos jautājumus. Stevenson kungs eh, runāja par nacionālo vienotību un jautāja par to un par uh, galveno ministru iecelšanu, par iekšlietu uh, Uh, aizsardzības un nacionālās drošības ministru iecelšanu un par varas uh, sadalījumu. Valdība ir izveidota balstoties uz politisko vienošanos uh, starp partijām, kas uzvarēja vēlēšanās, un šo nolīgumu sauc par Arbilu nolīgumu. Un tajā ir klauzulas par reformām, likumdošanas izpildu varas un tiesu varas pilnvaru sadalījumā. Un tur tiek noteikta arī uh, sistēma, kā sadalīt līdzsvaru pēc vēlēšanu rezultātiem. Daļa šī nolīguma ir ieviesta, bet ne pilnībā šis nolīgums ir ieviests. Tātad es piekrītu uh, jūsu viedoklim. Šeit ir tāda tiešām būtiska vilcināšanās. Uh, izvēloties eh, drošības ministrus, un šis ir ļoti sarežģīts laiks, mēs visi esam vīlušies, bet pirms trim dienām bija tikšanās un tika panākta vienošanās ieviest arbilu nolīgumu divu nedēļu laikā tika izveidota pagaidu komiteja, lai apspriestu visas šīs uh, klauzulas, nolīguma pantus un lai izstrādātu ieteikums, kā izkļūt no šīs krīzes. Un es ceru, ka turpmākajās nedēļās tiks iecelti drošības ministri un arī citas ārbildu nolīguma daļas tiks ieviestas un būs lielāka skaidrība. Šis būs pārbaudījums Irākas demokrātijai un arī Irākas parlamenta gribai, vai tā ir patiesa griba kaut ko mainīt. Problēmas pastāv un domstarpības pastāv, bet mēs uh, tomēr ceram, ka ir zināma cerība pārnākt šo problēmu risinājumu turpmākajās dienās. Runājot par Ašrafs nometnu, kas tur nesen notika, uh, Šī nometne ir eh, diezgan veca nometne Irākā un bija problēmas starp šo nometni un Irākas valdību. Parlaments eh, nepieņem, nepieļauj nekādu vardarbības lietošanu pret eh, bēgļiem Irākas teritorijā. Te pašā laikā mums ir arī jārespektē uh, Irākas likumi. Es zinu, ka cilvēki ir nogalināti šajā nometnē. Tagad uh, faktu vākšanas komiteja strādā, un uh, ideālais risinājums būtu atrast kādu trešo valsti, kas varētu uzņemt šos te bēgļus no Ašrafs nometnes. Mēs ceram, ka šī trešā valsts trīks, tiks izvēlēta, jo šī ir humanitāra situācija. Mums ir vajadzīga visu valstu palīdzību, kur varam saņemt, un šiem cilvēkiem ir pēc iespējas drīzāk jāpārvietojas um, uz kādu valstu ārpus Irākas. Mēs ceram, ka Eiropa arī iesaistīsies šīs problēmas risinājumā. ASV arī vēl ved sarunas par uh, šo cilvēku izmitināšanu kādā citā reģionā Irākā, bet to pilnībā noraida politiskā vara Irākā. Mēs uh, piekristu šo cilvēku pārvietošanai uz kādu trešo valsti. Un šī ir arī tā situācija, kur vēlamies īstenot. Mēs ceram, ka cilvēktiesības tiks ievērotas Un ja būs bijuši kaut kādi pārkāpumi, tad eh, šie bēgļi, tad būs viņiem par to jāatbild. Partnerattiecības ar Eiropu mums ir ļoti svarīgas. Irāka ir eh, bagāta, labklājīga valsts un tā var kļūt par ļoti svarīgu valsti tuvajos austrumos un uh, Eiropas interesēs noteikti ir sadarboties ar Irāku. Mēs esam pārējais periodā, lai stabilizētu situāciju Irānā un lai konsolidētu situāciju un ievērotu cilvēktiesības. Nav viegli pārēja uz demokrātisku režīmu. Mums ir jādod iespēja uh, stiprināt šos uh, ieliktos pamatus un uh, pievērst cilvēkus demokrātiskām vērtībām. Cilvēki Irākā ir pieraduši pie vardarbības, pie apspiestības, un viņiem ir jāpieņem šis jaunais uh, režīms, šī jaunā sistēma, un viņiem ir vajadzīgs laiks, lai to pieņemtu un uh, pierastu pie šīm jaunajām vērtībām. Un jūs noteikti varat uh, atjaunot Irāku investēt mūsu valstī, jo atjaunotne noteikti ir ļoti būtisks aspekts Irākā, un tas var nākt par labu visām pusēm, arī jums. Mario Moro eh, baudu zinām, paudu zināms bāžas par attīstību Irākā. Tiešām situācija ir satraucoša, ir dažādas gaidas un cerības par turpmāko attīstību un cerams, ka mums izdosies aktivizēt nacionālo partnerību, pilnībā ieviest ārbildu nolīgumu, arī iecelt uh, ministrus, kur vēl nav iecelti, un parādīt pasaulē, ka mēs varam aktīvi darboties arī starptautiskajā arēnā. Izaicinājumi pastāv, tas ir skaidrs, un mums noteikti ir jāpiešķir, eh, jāpieliek pūles, lai konsolidētu demokrātijas pamatus. Sala Frankas kungs runāja par vardarbību, par eh, enerģijas ražošanu un naftas ieguvi. Jūs zināt, ka naftas rezerves eh, sastāda 15% no pasaules ražošanas apjoma. Un es ceru, ka mēs Irākā varēsim uh, palielināt mūsu jaudas un uh, ražot 6 miljonus barelu dienā. Un cerams, ka mums izdosies vēl palielināt uh, ražošanas apjoms. Bet mums ir vajadzīgi uh, partneri, lai uh, šo te enerģiju, kas ir Irākā, naftu un gāzi izmantot un lai piegādātu gāzi un naftu Eiropai ar starptautisko uzņēmumu starpniecību, kas darbojas Irākā, kas um, veids naftas ieguvi Irākā. Mums ir uh, tiešām būtiskas kapacitātes un uh, Irāka varētu apgādāt eh, turpmākajos gados, eh, nosacot Eiropas, eh, puse Eiropas enerģijas pieprasījumu. Tātad par tagadējo situāciju partnerattiecības ir mūsu mērķis, mums ir tas jāpanāk, un šeit nav nekādu šaubu, ka šī te nacionālās vienotības valdība ir jānostiprina. Ja tas neizdosies, tad uh, eh, demokrātisku noteikumu rezultātā būs vēlēšanas, uh, būs referendums droši vien, bet cerams, ka šī partnerība tiks izveidota, lai nebūtu jāizmanto citi līdzekļi, citi instrumenti, kas ir mūsu rīcībā. Tātad mēs strādāsim, lai konsultētu ar bilnolīgumu. Tagad runājot par drošības nolīgumu ar amerikāņiem. Jā, patiešām ir e, tāds nolīgums, kas beigsies 2011. gadā, un šajā e, nolīgumā ir runa par 50 tūkstošiem karavīru, kas paliks Irākā. E, tas notiks sadarbībā ar Irākas valdību. Mēs cenšamies šo situāciju pārskatīt tagad, eh, ka amerikāņu karavīri paliek valstī. Tas ir militāro ekspertu un premjera rokās. Viņam ir tad pēdējā teikšana. Mēs gaidām ziņojumu, kuru sniegs Irākas parlamentam, lai mēs saņemtu lielāku skaidrību par to, kādas ir vajadzības un kā šīs eh, vajadzības piepildīt. Un šis izvērtējums tiks veikts, ņemot vērā arī pastāvošo apdraudējumu situāciju. Mēs izskatīsim šo ziņojumu, kas tiks iesniegts parlamentam, rūpīgi to izpētīsim. Bet tagad es runāju par valdības uh, pozīciju un par tiem politiskiem blokiem, kas ir valdībā. Bet tāpēc mēs tieši balstīsimies uz šo tehnisko novērtojumu, pieņemot lēmumu par to, vai eh, saglabāt šos eh, karavīrus Irākā vai nē. Mēs vēlamies eh, iegūt šo informāciju. Mēs vēlamies, protams, paši nodrošināt savu suverenitāti, bet šajā situācijā mums vēl ir vajadzīga palīdzība. Turpmākajos mēnešos šī situācija tiks atrisināta un turpmākajās pāris nedēļās premjera ziņojums būs publiski pieejams, un tad mēs zināsim, kāds ir viņa viedoklis šajā delikātajā jautājumā. Brēkols kundze runāja par eh, cilvēktiesībām, par vārda brīvību. Irākas konstitūcija nosaka šīs eh, vērtības, tātad eh, ticības brīvību un situācija nav ideāla, pat tiešām ir vārdarbība un netiek šīs vērtības vienmēr ievērotas. Vārdarbība tiešām uh, izplatās valstī, arī ir vārdarbība pret uh, ieslodzītajiem. Un, protams, mums ir jāievēro visi startautiskie noliegumi, bet mēs kā Irākas valdība cenšamies pie tiem turēties, un mēs arī cenšamies panākt ja, to, lai tiktu izveidota Irākas komiteja cilvēktiesībās, un mēs nu, ieceļam locekļus, kas sēdēs šajā komitejā un kas arī pāraudzīs cilvēktiesības Irākā, lai ziņotu par to, ja ir pārkāpumi un šīs komitejas locekļi tiks iecelta pēc pusotra mēneša, viņi darbosies neitrāli un tik objektīvi, cik iespējams, un kad šī komiteja tiks izveidota, tad tiks iecelta tās locekļi un viņi sāks savu darbu. Jā, ir tiesa, mums ir pārkāpumi. Uh, kurus veicina mm, mm, dažādi cilvēki, taču Irākas tauta atsakās noraida šādus pārkāpumus, un mēs tiešām balstāmies uz savu konstitūciju, un es ceru, ka šī cilvēktiesību komiteja tiks radīta, kas attiecās uz preses brīvību, tas ir ļoti svarīgi, mums ir likums par mediju brīvību Pašlaik tas tiek apspriests, un tuvākajos mēnešos tas tiks pieņemts. Jaunais likums stāsies spēkā un dos garantiju izteiksmes brīvībai, tā lai žurnālisti varētu brīvi izteikties. Un eh, šīs jaunās likums pašlaik tiek apspriests sadarbībā ar uh, pilsoniskās sabiedrības organizācijām un apspriežoties ar visām iesaistītajām pusēm. Mēs organizējām dažādas noklausīšanās tā, lai pieņemtu mm, pienācīgus likumus, kas attiecās uz nāves sodu. Tad šīs likums ir spēkā Irākā, jā, tā ir tiesa. Mūsu likumi paredz nāves sodu, taču tikai gadījumos, jā, Eh, process iziet no pirmās instances tiesas līdz augstākajai tiesai, un tad, ja mm, lieta ir izgājusi cauri visām tiesām, tad eh, prezidentam tiek iesniegts lūgums, eh, dekrēts piekrist šim nāves sodam. Nu, un tad ir jāskatās arī tādā kontekstā, uh, ka bieži vien notiek ļoti nežēlīgi slaktiņi, kas dzīvību zaudē tūkstošiem nevainīgu civiliedzīvotāju, un mums ir nepieciešami mēri, kā pārliecināt šos teroristus neveikt savas nežēlīgās darbības. Protams, valdība nelemj par nāves sodu kā pirmo sodu, bet ja ir izsmelti visi iespējamie soda veidi un vairs cits nekas neatliek, tad var pieņemt lēmumu par nāves sodu. Un prezidents man teica, ka viņš neparaksta dekrētus par nāves sodu. Viņš ir nodevis šo mandātu saviem vietniekiem, kas šo dekrētu vai nu apstiprina vai nē tāpēc katru reizi tiek izlemts, kā rīkoties. Ja ir nežēlīgi slaktiņi, e, teroristu uzbrukumi, nu, tad tiek ņemt vērā visi šie aspekti, lai piemērotu šo nāves sodu. Un es ceru, ka nākotne būs e, labāk Irākā, kas attiecās uz sieviešu tiesībām. Uh, Un tad, protams, Irākas konstitūcija ir ierakstījusi sieviešu tiesības, un sievietēm ir paredzēta dalības kvota 25% Irākas parlamentā, un šī kvota tiek ievērota pilnā mērā. un tas attiecās arī uz padomēm. Tur arī ir 25% sieviešu pārstāvniecība, taču es nesaku, ka tā ir ideāla situācija jo Irākā ir ļoti dziļa mentalitāte, kas ir pret sievietēm un viņu tiesībām, un mēs konstitūcijā centāmies iet pret šīm tendencēm, un mēs tiešām daram labāko, ko varam, lai palīdzētu sievietēm. Un cenšamies likt cilvēkiem apzināties to, ka sievietēm ir nepieciešams piedalīties politiskos procesos un ka nevajadzētu viņas nekādā gadījumā aizvai, aizēnot. Protams, ka to vajadzētu īstenu, īstenot vēl vairāk, bet nu, mēs eh, kā pārējais valdība ar to nodarbojamies. Tālāk Kas attiecās uz jautājumu par par Mozeli, kas tiek eh, nos, nodevēta par pusautonomu sunītu reģionu. Uh, tad mēs strādājam pie decentralizācijas procesa Irākā, un šī reģiona gubernatoram ir ļoti plašas pilnvarēs, taču mēs redzam, ka daudziem gubernatoriem viņu pilnvaras ir atņemtas, un viņi īstenībā vairs nevar pildīt savus pienākumus, tāpēc ir nepieciešams atjaunot um, guvernatorus. Es nesaku, ka tur ir nepieciešams izrādīt to, ka mēs dodam priekšroku tam vai citam. Vajadzētu visus guvernatorus uzskatīt par vienādiem un jāņem vērā Irākas tautas dažādību. jo nav tāda reģiona Irākā, kam būtu tikai viena vienīga etniska un reliģiska izcelsme. Tie visi ir sajaukušies, taču es neatbalstu to, ka tiktu izveidoti reģioni, kas balstās uz etniskiem principiem. Tu Atkins kungs teica, ka es nesmu optimists, tomēr man ir cerības, kā jebkuram mieru mīlošam Irākas pilsonim, ka mums būs gan demokrātija, gan miers, gan cilvēktiesības. Taču pagaidām mēs vēl pie tā nonākuši nesam. Uh, mēs pārējām no autoritāra režīma uz demokrātiju, un šīs ceļš pagaidām vēl ir bijis šķēršļiem pilns, kuri mums ir jāzvar. Protams, es neesmu apmierināts, taču es esmu optimists attiecībā uz Irākas tautas un sabiedrības nākotni. Irākas parlaments ir veidots no trim galvenajiem politiskajiem blokiem. Visi šie politiskie bloki ir valdības sastāvdaļa. Protams, starp tiem ir dažādas domstarpības. Tieši tāpēc Daži nolīgumi nav parakstīti, jo daži no bloka locekļiem uzskata, ka viņi tiek atstāti novārtā, netiek ievēroti. Un Un mēs, kā Irākas tauta, uh, vēlamies sadarboties ar Eiropu un veidot draudzīgas attiecības, nodrošināt arī sadarbību demokrātijas un drošības jautājumos, taču visi sadarbības sektori ir atvērti un Irāka uh, ar prieku lūkojos uz saviem Eiropas draugiem, un mēs tiešām gribam izveidot patiesu draudzību. Galvenokārt es runāju Irākas tautas vārdā. Irākieši jums sāka, jūs spēlēt ļoti svarīgu lomu Irākas rekonstrukcijā un no jauna būvēšanu. Tagad runājot par mm, dažādām antīkām eh, lietām un priekšmetiem, tad, protams, daudzas antīkas lietas un mākslas darbi ir gājuši zudumā un vienkārši pazuduši no redzes loka. un tas ir radījis ļoti nepatīkama situācija. Mūzeji, pat Bagdādas mūzejs ir tikuši aplaupīti un ir pazudusi liela daļa tā ekspozīcijas un turisma ministrs mm, cenšas to atjaunot, un mums ir nepieciešama starptautiska komiteja, kas mums varētu palīdzēt šajā darbā. Un man liekas, ja es nekļūdos, es atbildēju uz visiem jautājumiem par to, kas man tika uzdots tālāk, kas attiecās uz uh, pārstāvniecību, tad um, Irākas pārstāvniecība tiek pašlaik veidota. Mēs gribam, lai Irāka tiek pārstāvēta citās valstīs, un vēl šīs attiecības ir jāstiprina. Uh, un mums ir jāstrādā pie jautājumiem, kas mums ir e, visiem svarīgi. Lielas paldies! Man liekas, ka bija jautājums vēl arī par kristiešiem un par minoritātēm. Irākas minoritātes tiešām cieta no vajāšanām tūkstošiem irākiešu par to samaksāja ar savām dzīvībām, un minoritātes bija kā viens no mērķiem, bet tieši tāpat arī citi iedzīvotāji bija noziedzīgu grupējumu mērķi, taču minoritātes tika īpaši vajātas. Nu, īpaši tika pievērsta uzmanība minoritātēm, par kurām tika runāts starptautiskā līmenī. Un e, Irākas parlaments vēlas garantēt mieru kristiešiem un vēlas, lai viņi varētu mierā dzīvot Irākā, nevis uh, Irākas valdība nevēlas, lai viņi brauc prom, jo Irāka ir zeme visiem. Uh, cilvēkiem. Tās baznīcas, kas Irākā jau ir kopš seniem laikiem, tās tur arī paliks. Un mums pat ir bijuši ministri no kristiešu minoritātes. Tomēr jāatzīst, ka kristiešu situācija ir bijusi bīstama un nepieņemama, un tieši tāpēc viņi ir pelnījuši mūsu atbalstu gan no parlamenta, gan no valdības puses, gan arī no Eiropas parlamenta puses. Mēs nevaram vienkārši atbalstīt to, ka kristieši brauc prom no Irākas. Un es domāju, ka šai tendencei nevajadzētu turpināties. Mēs un jūs, mums ir jācīnās par to, lai kristieši paliek Irākā, un mums ir jāgādā par to, lai mm, viņiem būtu vismaz minimāli nosacījumi, lai paliktu nepieciešams ir darbs un tam līdzīgi. Un um, tas ir ļoti svarīgi mūsu nākotnē. Mēs esam apsprieduši šo ļoti svarīgo jautājumu, esam saņēmuši ieteikumus, un mēs vienojamies par to, ka tiks izveidots um, militārs spēks no kristiešu vīdus, kas ir domāts tam, lai aizsargātu kristiešus. Un tiks radīts arī speciāls fonds, ar kur palīdzību tiks maksātas kompensācijas tiem kristiešiem, kas ir cietuši zaudējumus, kā arī lai atjaunotu viņu baznīcas un viņu dzīves vietas, lai varētu garantēt to, ka kristieši, kas atgriežas Irākā, būtu laipni gaidīti. Uh, un mēs tiešām centīsimies īstenot rekomendācijas, kas mums ir dotas. Mums tiešām ir nepieciešams sadarboties, lai būtu droši par to, ka kristieši atgriezīsies Irākā. Es domāju, ka izcīt kristiešus no viņu tēvzemes ir noziegums, kuru mēs nevaram pieņemt, un mēs centīsimies, lai viņiem būtu pieņemami nosacījumi savā tēvzemē. Grāci. E... Eh, Paldies. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Tas bija ļoti liederīgs eh, diskusija rauns. Mēs ļoti atklāti eh, runājām un diskutējām un ceram, ka šī ir pirmā tikšanās, kurai sekos daudz citas šeit vai arī jūsu valstī, un mēs varēsim tikties. Tātad um, liels paldies par jūsu ierašanos. Vēlreiz ļoti sirsnīgi vēlamies jūs uh, sveikt un vēlam jums uh, visu labāko iespējamo to dienu norisē, kuras vēl pavadīsiet Briselē. Tagad vēl pavisam īsa informācija. Man teica, ka nesmu īsti pareizi ticis pārtulkots, tātad eh, Beldera kungs ir eh, Nīderlandietis, nevis um, no Izraels. Viņš ir Izraels delegācijas uh, vadītājs uh, Eiropas parlamentā, un bez tam viņš ir uh, sarakstījis grāmatu pār attiecībām starp Eiropas Savienību un Irānu. Tātad tas tika attiecināts uz uh, jautājumu um, Irānas ietekme uz Irāku, un jūs daļai arī atbildējāt uz šo jautājumu. Bet, nu, protams, jūs visu arī nevarējāt uh, izstāstīt. Tātad liels paldies par jūsu ierašanos. Un vēlreiz